Skatāmies, ka neviens, ne visi ir nobalsojuši. Joprojām pietrūkst trīs balsu. Tas ir jūsu risks. Divi cilvēki nav nobalsojuši, bet es eh, skatos, eh, ka tehnika darbojas. Viņi vienkārši nevēlas balsot. Līdz ar to varam sākt ar balsošanu. Atsvētais darba kārtības punkts. Taksēras eh, ziņojums. Eh, pirmais eh, grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņems. Piektais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņems. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas norādīts. Desmitais mutisko grozījumu vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē. Līdz ar to mēs uh, balsojam par, par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. 12. kas par? pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts atturas Pieņemts. 24. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 32. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. par pret atturas norādīts. 29. mutisko grozījumu vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē. Kas par? Pret. Vai jūs esat pret? Par? Pieņemts. 33. Par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. Par? Pret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 Pieņemts. Elektroniskais balsojums par eh, ziņojuma atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 32 pret 1. Eh, Apsveicu. Devītais darba kārtības punkts eh, - Mirandas eh, ziņojums par mazapjomu un nerūpniecisko zveju un kopējās izvērtniecības politikas reformu. Sākam balsot. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais eh, grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais grozījums ar mutisko grozījumu, vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē? Līdz ar to balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Sliktais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Astotais, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieraid. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. Kas par? Pret atturas pieņemts. 22. divas eh, daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas noraidīts. 4. kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 28. kas par, pret, atturas pieņemts. 29. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad balsojam par uh, projektu elektroniski. Sakam balsot. Beidzam balsot. 35 uh, pret 1 uh, pieņemts. Apsveicam. jūsu pirmais balsojums, vai ne nu tā? Un tagad desmitais darba kārtības punkts Eiropas pievilcība investīcijām. Es vēlos izteikties, tāpēc, ka es pirmo reizi balsoju Eiropas parlamentā. Tiešām liels prieks. Also for the compromise. Arī tātad eh, balsojums par kompromisiem. Un tātad desmitais uh, darba kārtības punkts - Eiropas pievilcība investīcijām Vlasaka ziņojums. Un tagad uh, pirmais ir grozījums. Kas pēr? Pret? Atveris pieņemts. Otrais kompromiss. Kas pēr? Pret? Atveris pieņemts. 18. 18. grozījums. Kas ir pēr? Pret? atturas norādīts. Varam vēlreiz elektroniski pārbaudīt. Balsojam elektroniski, kas ir grozījums. Sākam balsot. Skaidri pret. Vienkārši pārbaudīsim. Mēs balsojam ātri, tad uh, ir noraidīts tagadējums taisa grozījums, kas par pret Šeit es īsti nezinu. Mēs esam elektronisku padevis apgrozījumu. Tagad eh, balsojam par 19. grozījumu. Sākam balsot. Sākam balsot par 19. grozījumu. 19. grozījums. 18. jau iepriekš norādījām, tagad balsojam par 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Kas pēr? Pret. Kolēģi, balsojam elektroniski un viss skaidrs. 20. Tātad eh, sakam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 16 pret pieņemts. 21. Kas pēr? Pret. Šķiet, ka pieņemts. Tā pati koalīcija. 24. grozējums. Kas pēr? 24. Kas par? Mēs uh, esam sadalījušies, kurš par, kurš pret. Pārvoties ir elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. 24. ir noraidīts. 26. tagad balsakam balsot, kurš par. Kurš pret? Atturas norādīts. 22. par. Pret. Atturas norādīts. 22. balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret 18 eh, par, līdz ar to noraidīts. 23. grozījums par pret. Tāda pat sarežģīta situācija. Pārbaudīsim par 23. Balsosim elektroni, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemsim trīs balsīm. 25. par. atturas pieņems 27. kurš par pret atturas pieņems 28. par pret atturas šķiet norādīts. Balsam elektroniski par 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ar trīs balsīm. 30. grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Norādīts. 31. par. Pret. Atturas. Pārbaudām 31. sākam balsot. kontekstu. Nekad vēl neesat bijuši tik ļoti sašķelti. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums Konstance. Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākām balsot par 29. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Trīsdesmit ceturtais par. Pret. Atturas norādīts. 35. par. Pret atturas šķiet pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski 35. Sākam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Šeit norādīts, bet mums vēlreiz ir jāpārbauda. Trešais kompromiss. Pārbaudām. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Kurš pār? Balsojam par 34. Kurš pret? Atturas. Balsojam elektrons par 43. grozījumu, jo pat tautas partija ir sašķēlusies šajā jautājumā vai arī pārāk vēlu, paceļat roku. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 44. Kurš par? Pret. Atturas. 44. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 49. Eh, par. Pret. Atturs. Noraidīts. 52. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 53. Eh, par. Pret. Atturs. Pieņemts. 54. Par pret. 54. balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 55. par. Pret. Āturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 55. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 56. par. Pret. Balsojam elektroniski par 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. par. Pret. Pārbaudām elektroniski. 57. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Kurš par? 58. par. Pret. Atturas. Pieņemts 59. par. Pret. 59. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par eh, atzinuma projektu elektroniski, sākam balsot. Viens cilvēks nebalsoja, bet uh, tad mēs beidzam balsot. Pieņems 32 par. Paldies! Esam beiguši ar balsošanu, un tagad eh, Boštināru ziņojums. Komisijas pārstāvis ir ieradies. Es vēlējos, lai komisija uh,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 Tomēr komisijas pārstāvi vēl nav ieradušies. Līdz ar to mēs sāksim darbu pie jauna darbkārtības punkta. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Komisija pēc piecām minūtēm e, ieradīsies, un ja mēs sāksim citu darbkārtības punktu, tad komisija nāksies gaidīt. E, Priekšsēdētājs saka, viņiem būs arī jākomentē par kohēzijas e, fondu, tāpēc ir svarīgi, lai komisijas pārstāvi būtu klāt un radīsies sajukums, jo mēs šeit e, sajaucam punktus vietām. Un tas ir jūsu ziņojums. Ja jūs vēlaties pagaidīt 5 minūtes, tad, protams, mēs to varam darīt. Nogaidīsim 5 minūtes. Yeah. Yeah, wait, then... We... Nogaidīsim 5 mūs, minūtes, citādāk būs pārāk liels sajakums. Because if they, they are, are very coming, far and they are, they are coming, coming. They are coming. I think they are, they are no. in the building already.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 one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear director, we just give you. Nikolā, jums eh, ir desmit sekundes, un tad uh, jūs varēsiet uh, turpināt uh, runāt uh, par vispārīgo regulu, un tad mēs uzklausīsim referentus. Un pēc tam uzklausīsim uh, Boštināru. Ja esat eh, gatavi, mēs varam sākt. Paldies, priekšlēs kundze. Ir eh, dažas lietas, eh, pie kurām, par kurām vēl vēlējos runāt, rēģējot uz darba dokumentu un tā grozījumiem un rēģējot šīs, šī rīta diskusiju. Vēlējos runāt par 20. 20. pantā noteikto rezervu, un šajā ziņā komisijas bažas ir tādas, ka svītrojot pilnībā 22. Pā, 20. pantu pastāv risks, ka, ka mēs pārāk daudz ko izsvītrosim, visu svītrojot. Tāpēc, ka pašas rezervas svītrošana notiks, bet eh, tiks svītot arī pasākums saistībā ar eh, korekciju un atcelšanu. Gadījumā, ja netiks sasniegti mērķi, un tā rezultātā pat šis eh, ietvers vairs nekalpos kā efektīvs mehānisms kas ir nepieciešams komisijai. Un šis te ietvers ir viens no galvenajiem veidiem, kādā, kā mēs cenšamies koncentrēties uz rezultātu sasniegšanu. Un mēs arī uzskatām, ka šī rezerve var kļūt par nebirokrātisku mehānismu. Mēs uzskatām, ka šāds, eh, šādam ietvaram ir nepieciešamas arī pārējās normas, un to visu ir vajadzīgs paturēt. Attiecībā uz makroekonomisko kondicionalitāti tas ir jautājums, par kuru ir spriests vairāk kārt šajā komitejā. Vēlos tikai teikt, ka Komisija uzskata, ka, ja mēs vēlamies redzēt politiku, kura koncentrējas uz izaugsmi, uz izaugsmu un ekonomisko attīstību, ja mēs tos, to raugāmies kā rīcību politiku, kurai šāda misija, tad mēs nevaram izslēgt savienojumu, kāds tai ir ar plašāku ekonomisku pārvaldību. Un šī iemesla dēļ Mēs uzskatām, ka makroekonomiskās kondicionalitātes nosacījumi tiešām ir būtisks viss pakotnes elements šajā komisijas ierosinātajā pakotnē. Un šajā kontekstā vēlos arī uzsvērt, ka proporcionāls jautājums, kas šeit ir aktualizēts, ir iekļauts šajos nosacījumos. Tas ir mehānisms, kas var darboties tādā veidā, ka tām nevajag būt uh, vienā, tad, uh, vienādai ietekmei uz uh, visām dalībvalstīm. Tādā veidā tiek garantēts, ka nav negodīgu un nevajadzīgu seku piemērošanā. Un visbeidzot, vēlos pievērsties jautājumam par kopīgo strateģisko ietvaru. Komisija ir izpildījusi savus eh, solījumus šajā darba dokumentu formātā. Tur ir noteikti galvenie elementi, kas eh, komisijas prāt eh, būtu jāiekļauj delģētajā aktā, kurš ir ierosināts. Runa nav tikai par integrētu fondu izmantojumu. Runa ir arī par to, kā pieci fondi uh, reaģē ar pārējām rīcību politikas jomām, kā piemēram apāršņi 2020, kā arī citām politikas jomām. Tas arī ir veids, kā var sniegt vadlīnijas par saikni starp uh, koncentrēšanos uz tomatiskajām investīcijām un teritoriālajām vajadzībām. Un uh, darba dokumentā ir noteikts, uh, kā to var panākt. Un visbeidzot, ir noteikts veids, kā, kā notiek šī saikne ar Eiropas pusgadu. Un šie ir galvenie aspekti, eh, kur noteikti ir jākļiekļauj mm, šajā dokumentā. Un šis dokuments, eh, šeit Olbrīt kungs to norādīja, eh, šis dokuments nav likumdošanas teksts, tiesību akts, tam bija, tas bija ieplānos kā informatīvs dokuments par to, kas, mūsuprāt, ir šie būtiskie elementi. Mums vēl nav bijusi tāda iespēja iepazīstināt jūs šajā komitejā ar šo dokumentu. Mums bija iespēja uh, um, ar to iepazīstināt padomas darba grupu, un mēs guvām arī reakciju no dalībvalstīm attiecībā uz dokumentu saturu. Un mēs uh, labprāt izmantotu iespēju sniegt prezentāciju šajā komitejā, lai, uh, lai mēs gūtu līdzīgu reakciju attiecībā uz dokumenta saturu, jo mūsu pieeja ir tāda, no, nu, ka no sākuma mums ir jākoncentrējas uz saturu. Un tas var kalpot par pamatu, lai saprastu, kāda ir paredzēta procedūra, lai varētu tikt izveidots tiesību akts. Un mums, mēs domājām, ka saņemot uh, šādu reakciju no divām institūcijām, kuras ir likumdevējā autoritātes, tas uh, komisijai liktu iekšēji apdomāt nākamos soļus, ņemot vērā norādes, kādas jau ir mūsu rīcībā bet šobrīd komisijas pozīcija ir tāda, kā sākotnējā, kā sākotnējā priekšlikumā, bet mēs jau kurā gadījumā vēlētos virzīties uz priekšu tādā veidā, kas samazinātu risku attiecībā uz to, kas ir ieplānots kā uh, programmas operacionālā īstenošana. Un, protams, ka var uh, būt, rasties arī kāds institucionāls eh, strupceļš, kas varētu radīt problēmas, eh, sasniedzot mūsu kopīgos mērķus. Un visbeidzot, vēlos tikai atbildēt uz komentāriem, kuras pauda Krēls kundze saistībā ar mm, turpmāku sadarbību ar komisiju vēlētos eh, apstiprināt, ka mēs vēlamies eh, salabāt komisijas eh, atbalstu darbām, ko veica referents un šī komiteja. Mēs pilnīgi noteikti vēlamies uh, iet pa konstruktīvāko ceļu, jo mums ir daudzi līdzīgi mērķi, veidojot tiesību aktus, kuros ir iekļauts galvenie principi, un kurš ir arī dokuments, kurš eh, sniegt eh, pareizo operacionālo ietvaru mērķu sasniegšanai. Un mēs uzskatām, ka mēs eh, to, to varam darīt, kaut arī par dažiem jautājumiem mums ir atšķirīgi viedokļi, un komisija tur vēlasies saglabāt savu pozīciju, tāpēc, ka tā uzskata, ka ir tur apdraudēti svarīgi aspekti, bet uzklausot viedokļus, konstruktīvā veidā, tas ir skaidrs, ka šīs jomas būs diezgan ierobežotas. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšstādātājus saprot, ka referents kaut ko arī referenti gribētu komentēt. Kurš būs pirmais? Jā, Lambert. Liels paldies! Čia bija targeted, tā tad eh, izvirzot to par mērķi, pēdējais teikums, ko no komisijas dzirdēju. Tika sacīts, ka savā ziņā tas tiek ierobežots. Es varētu citādi sacīt, ka arhitektūra kā tāda gan saglabājas, visa tā sistēma. Mm, tā šeit tiek atainota kā integrēta pieeja eh, visā Eiropā. Tātad mūsu jaunpienāsums ir daļa no sistēma, tas ir svarīgi Eiropas uh, sociālajiem fondiem. Uh, un visumā tiek atbalstīts komisijas priekšlikums. Mēs citam esam vajadzīgi ar tālākajā procesā ar padomu, jo mēs zinām, ko mums piedāvā komisija, taču no padomas puses tāda skaidrība nav. Pateicos visiem kolēģiem, kas izmantoja iespēju un ieskatījās mūsu grozījumos Un tad eh, bija iespējams izvērst debatas vairākos, eh, vairākas reizes. Būs otrā grozījuma kārta, kas būtībā mm, būs ar tādu pašu ievirzu un nekādu lielu pārsteigumu nav gaidām. Un daži vēl komentāri. Runājot par to, kas eh, izrietēs finanšu ziņā. Daži kolēģi arī godmaņa kungs uz to norādīja. Pat laban mēs uh, nenācām klājām ar skaitļiem, valda arī vispārējais viedoklis Eiropas parlamentā par to, ka mums eh, nevajadzētu aizrauties ar skaitļu minēšanu šajā darba posmā. Nākošajā grozījuma kārtā mēs sniegsim paskaidrojumu par šo garīga ziņojumu. Mēs uz to atsauksimies, kaut arī ir pieņems lēmums ka mums vajadzētu, mums pieeja vajadzētu būt XXX, tātad, ka mēs atstājam daudz lietas neminētas, un tad mēs varam palikt pie garīga ziņojuma paustā viedokļa. Godmaņa kungs sacīja, ka viņš visiem nosūtīja savus skaitļus, tas, protams, ir ļoti svarīgi nākošo soļu gaismā, Tā mēs varēsim secināt, vai Eiropas komisijas priekšlikums ir labi sabalansēts, un tad mēs mm, varēsim nākt klajā ar saviem priekšlikumiem par uh, ierobežojumiem. Tas katram ir svarīgi. Mēs arī tāpat zinām, ka saistībā ar daudzgad finanšu schēmu arī uh, te būs debates. Nu, katrā ziņā nākošajiem darbosmiem šis aspekts ļoti svarīgs. Mums ir um, jāzina, kādi ir šie skaitļi. Un nu, varbūt atgriežoties pie uh, šī te kopējā stratēģiskā ietvara, te tik minēts, uh, jums tā tad bija šaubas par šo pieeju, taču es ceru, ka varēšu jūs pārliecināt vēlāk, nu, vismaz tā būtu jārīkojas. Tagad mēs nākam klajā ar juridisku traktējumu Mēs skaidrojam šo tekstu. Mēs pieprasām, lai kaut kas atainotos pielikumā. Nu, labi, uh, pieņem to, ka mēs ar vienu šajā komitejā vēlējamies, lai šī sfēra būtu iekļaut pielikumā. Mēs vēl vēlāk varam šai komitejā par to spriest mūsu debatēs, bet es saprotu, ka arī komisija tā uzskata, iekšējas pārdomas vēl norisināsies, bet, nu, tādas varētu būt rezultāts, mēs varam nāklājā ar savām idejām, eh, taču parlamenta nostāja pat laban ir pilnīgi skaidra, nekādas bezisējas nav, jo nekad neko pretēji nesam apgalvojuši. Un jums ir pilnīgi taisnība, mēs esam kop likumlēmēji šajā ziņā. Vēl viena lieta, runājot par partnerību. Uh, Mēs centāmies, un mums tiešām izdevās arī stiprināt vietējo un reģionālo varas iestāžu uh, pilnvaras. Varbūt šo tekstu ir vērts izlasīt uh, uzmanīgāk. Uh, te izskanēja viedoklis, ka vietēj, vietējās iestādes te ne, neatainojas. Uh, tā, tā gan nav. Jūs man varētu parādīt, kurā te, teksta vietā tad jums šķiet, ka tieši tā ir paredzēts. Un tad runājot par rīcības kodekstu, tas esot ticis izsūtīts, es gan to vēl neesmu lasījis, bet nu redzēsim, kāds tas ir. Tas ir svarīgs, lai nodrošinātu līdzsvarot pieeju. Tad vēl ir daži jautājumi par, piemēram, attiecībā uz uh, specifiskiem noteikumiem. Uh, Skaidrs, ka Eiropas sociālajā fondā un ERAF eh, šādi noteikumi mm, ir paredzēti, bet attiecībā uz citiem fondiem tie nav. Nu, mēs vienkārši sakām, kur nepieciešams, eh, bet, nu, es saprotu, ka jūs vēlaties, lai tas šeit tiktu paskaidrots. Un mēs kopā ar saviem padomdevējiem mēģinām saprast, ko komisijas teksts ir paredzējis, piemēram, 38. panta pirmajā punktā. Ir tur vārds eima, mērķis, un pēc tam tas tiek aizstāts no mūsu puses ar tematiskajiem specifiskiem mērķiem. Mūsu skatījumā tas labāk atbilst instrumentiem, eh, kurus skar šī regula. Tātad dažos gadījumos mēs esam izskaidrojuši, eh, novērsuši pārpratums, kas būtu iespējami. Mēs katrā ziņā cīnīsimies par pievienoto vērtību, par fondu pa, savstarpējo papildināmību. Mēs darīsim visu, lai šis instruments būtu skaidrāks un lai mēs varētu nodrošināties ar šo juridisko tekstu, lai tajā viss tik minēts. Katrā ziņā pateicos kolēģiem par viņu ieguldījumu. Mēs uh, izskatīsim šo tekstu tuvāko dienu laikā. Mēs to papildināsim ar vēl pāris grozījumiem. Un tad mēs uh, varēsim doties pareizajā virzienā. Mums vēl ar vienu vispārējais iespējas ir ļoti labs par to, kā vairums komitejas locekļu un arī uh, citi īpašie referenti vēlas balsot pirms vasaras, jo parlamenta nostāju un redzamību šai šobrīd, kad visi runā par vairākām padomes sanāksmēm, eh, varētu izraizīt šaubas, ka parlaments īsti pie tā negrib strādāt, bet tā nav. Konstants, jautājums šorīt. Eh, jūs ļoti labi izteicāties, varbūt jūs vēlreiz to varat darīt. Es mēģināšu, saka Konstants. Tikai daži komentāri no manas puses, Akrēls kundze. Man šķiet bija jautājums vai lūgums sākt operacionālo programmu trīs mēnešus vēlāk pēc tam, kad ir sagatavots partnerības nolīgums. Tā nav. Te ir runa par eh, laiku līdz trim mēnešiem. Jūs varat sākt šos operāciju tūlīt pat. Tas atkarīgs no konkrētās situācijas katrā dalībvalstī. Ja viss jau ir sagatavots, viss ir kārtībā, tad jūs tūlīt pat varat uh, sākt šo operatīvo programmu pēc tam, kad ir izstrādāts. Uh, nolīgums. Taču, ja ir kaut kādas grūtības, tad uh, trīs mēnešu laikā tās var novērst un tad ķerties klāt reālajam darbam. Man šķiet, ka šāda veida elastība būtu vērtīga. Tad vēl bija jautājums no manesku kundzes. Vai uh, var tā rīkoties, vai tas ir obligāti jādara? Uh, shall vai allowed? Uh, Mēs te nevaram ļau, izmantot vārdu must. Eh, spēcīgākais vārds, ko varam izmantot, ir shell, bet tad mums reāli tas ir jādara. Nu, tad ir runa par eh, valodas aspektu, kā šo obligātumu paust. Un tad jūs arī runājat par grafiku. Var izmantot eh, iespēju atbalstīt reģionu un, protams, visaktuālākais grafiks ir tāds, kā zināt, mēs tagad jau izmantojam 2007, 8 un 9 gada grafiku. Ja līdz nākošā gada martam nebūšu gatavi, tad mēs izmantosim pat 2008, 9 un 10 gada datus dažiem reģioniem. Cerams, ka dažiem reģioniem tā būs, citiem nebūs, bet nu katrā ziņā lēmums nav atkarīgs no mums. Taču mēs strādājam pie visa aktuālākiem skaitļiem, kas ir mūsu rīcībā. Atgriežoties pie Jāna jautājuma par specifiskiem noteikumiem. Lamberts jau sacīja, ka mērķis te nav labi definēts, un tad ir pāns 87.2b apakšpunkts E apakšpunkts specifiskie mērķi katrai prioritārai asī. Un eh, te tad ir sastājas ar specifiskajiem noteikumiem, tāpēc mēs sacījām, ka būtu jāizmanto ne tikai tematiskie mērķi, bet arī specifiskie mērķi. Nu, galu galā mums tas ir jāpārbauda, taču tāda bija tā pamatdoma, kāpēc tā rīkojamies. Tad vēl bija jautājums par kritērijiem funkcionālajām urbānajām zonām. To mēs apspriedām ar eh, referentu, ar Jānu eh, Eraf, jo tas ir cieši saistīts ar viņu ziņojumu. Un viņa priekšlikums bija iekļaut šādu sārakstu ar funkcionālajām zonām un kriterijiem, lai dalībvalstis varētu definēt uh, kas ir šī funkcionālā zona. Tā varētu būt galvas pilsēta, tā varētu būt liela pilsēta, vai arī um, teritorijā pilsētā varētu būt arī pilsētas daļa, taču katrā ziņā jums nepieciešama kriterija, lai to varētu definēt, tāpēc mēs to saglabājam šādā veidā, un pārējais nāk no Jana puses uh, viņa ziņojumā par ERAF. Es domāju Šie bija tie jautājumi, uz kuriem vēlējos atbildēt, tos bija pierakstījusi. Man bija tāds iespējas, eh, ka šī rīta sanāks mums ar kā referentiem bija ļoti vērtīgi. Mums jau tagad padomā ir grozījumi, ar kuriem nāksim klajā 8. maijā. Un man bija tāds iespējas, ka e, jūsu šodien e, paustie komentāri komitejā ir tādi, ka jau mūsu nākošais grozījumos tie ir iekļauti. Un es saprotu, ka esam uz pareizā ceļa, lai rastu komitejas vienotu nostāju. Te ir redzams, ka ir liels vairākums, kas iestājas par kaut ko. Skaidrs, ka simtprocentīgi nevar nodrošināt, ka viss visiem liekas brīnišķīgi, taču uh, stratēģija kohēzijas politikai nākošajiem gadiem ir ļoti svarīga un ļoti labi, ka mm, mums ir uh, sava sarkanā līnija, kur daudz atbalsts vēlreiz. Liels paldies komisijai, ka tā ar mums runā tik atklāt, pēc tam mēs vēl Mm, arī runāsim savā starpā. Tas ir tiešām ļoti vērtīgi manā skatījumā. Un es arī ar interesi lasīšu priekšlikumu rīcības kodeksam. Es saņēmusi šorīt šo ēpastu, un es tiešām lietu, lielu interesi to izlasīšu. Un tad mēs redzēsim, kā mēs to piedāvāsim. Paldies! Thank you, I, I... Paldies, turpina Hübners kundze. Es saprotu, ka līdz ar to mēs esam noslēguši ceturto punktu mūsu darba kārtībā, un tagad pārējām pie 11. punktu Bostināru kunga ziņojums. Paldies, priekšstādātāji, godātie kolēģi. Mūsu priekšā pat laban ir ziņojuma projekta uh, angļu teksta variants par ko kohēzijas fondu ziņojumā atainojas ļoti plašas diskusijas, kas mums ir bijušas komitejā, komisijā, padome, tādreiz pats kā referents uh, apspriedu to lietu ar visām, visām politiskām grupām, ar to ēnu referentiem, tad vēl bija daudz sanāksmes ar nevalstiskām organizācijām, ar valdību, uh, pārstāvjiem atskaitot Rumānijas valdību, tātad um, sazinājums ar reģioniem un uzņēmējiem. Saturs visnotaļ attaino visu, ko mēs pat labāk vispār varējām tajā iekļaut. Tātad tas attaino noritējušās sarunas. Kā rādzats, ir divi pamata grozījumi manā ziņojumā. Un to pirmkārt ir attiecas uz kohēzijas fonda atbalstu enerģijas efektivitātes projektiem un atjaunīgo enerģiju izmantošanu mājokļu nozare, un tad atbalsts augsts efektivitātes koģenerācijas um, um, stacijām un dzēsēšanas stacijām. Jūs to redzēsiet otrajā pantā. Tad vēl ir grozījumi par to, lai iekļautu enerģijas efektivitāti eh, mājokļos kohēzijas fonda um, fonda attiecināmība. Tas ir labākais veids, kā nodrošināt enerģijas efektivitātu un panāktu Eiropas 2020 mērķus. Mēs zinām no komisijas un no citiem avotiem, ka Eiropas Savienība nesasniegs uh, savus 2020. gada enerģijas efektivitātes mērķus. Ja mēs turpināsim tādu tendenci, kādai pat labam, mēs pats sasniegsim mazāk par 10% no mērķa bet palielinot enerģijas efektivitāti, mēs varam panākt vismaz 20% mērķu sasniegšanu. Tas nāk par labu Eiropas Savienības ekonomikai, un tas arī uh, mums ļaus sasniegt uh, ES stratēģijas 2020 mērķus, taču e ES 2020 mērķi uh, nav vienīgais iemesls, kāpēc būtu jāpiešķir līdzekļi šādiem projektiem. Mēs uzskatām, ka tas ir būs labs stimuls zaļajai ekonomikai un jaunajām zaļajām darba vietām maziem vidiem uzņēmumi. Tad ir jādomā par CO2 emisiju samazināšanu, arī tas ir viens liels ES mērķis. Un tad arī pilsoņi varētu šādi ietaupīt savus līdzekļus, viņu izdevumu par enerģiju, samazināsies, jo īpaši tas ir svarīgi tajā brīdī, ka tik, valsts, tik daudzās valstīs izdevuma par enerģiju ir lielākais ienaidnieks. Un nobeigumā tas arī nodrošinās mūsu mm, savienības enerģi, enerģetikas piegādes nodrošinājumu. 40% no e, ES Eh, enerģijas iztēriņa, patēriņa eh, un 36% no CO um, izmešiem ir eh, tieši nāk no uh, paciem enerģijas avotiem. Un šāda fonda līdzekļu piešķiršana uh, um, enerģijas efektivitātei mājokļos uh, Uh, būtu vis, tiks atbalstīti no plaša, mm, no plaša iedzīvotāja loka puses. Vēl kohēzijas fondā būtu jāiekļauj augstas efektivitātes koģenerācijas stacijas un dzesināšanas un uh, reģiona, rajonu uh, siltināšanas stacijas. Vācijā, Austrijā, Vīnē jau tagad darbojas tāda sistēma, ir tādi uh, trešās paudzes projekti, visjaunākie projekti. Tā šādas stacijas var uh, pāriet no fosilās, eh, fosilajiem enerģijas avotiem uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. Mēs gribam izpētīt šo kartē vēl neiezināto teritoriju tā paver jaunas iespējas. Un tad vēl ir paredzētas stācijas, kuras vislabākās patēriņa ziņā eh, emisiju radīšanas ziņā un arī vis, eh, sniedz labumu mājokļu sektoram koģenerācijas stācijas, uh, eh, rajona siltināšanas stācijas, zešināšanas stācijas būtu jāiekļau kohēzijas fondā uh, līdzekļos, un tās uh, gūtu lielu atbalstu ne tikai tāpēc, ka šādas stācijas ir izplatīts, bet tāpēc, ka arī tās ļauj uh, uh, samazināt F, um, emisijas, bet arī uh, samazinās izdevumus iedzīvotiem. Neaizmirstiet, ka daudzās valstīs cilvēki kolektīvās sistēmas ir aizstājuši ar individuālajām apkūras sistēmām. Tās ir daudz dārgāk izmaksā, tās rada vairāk CO2 izmešus. Un sabiedrībai no tā nekāda labuma nerodas arī dalībvalstīm, ne, un tas arī neļaus mums panākt, sasniegt e ES 2020 mērķus. Uh, investīcijām šai jomā eh, būtu jātiek veicinātām. Te es runāju par augstas efektivitātes stācijām, jo tās ir efektīvākas, mazāk piesārņo, plašāk izmanto atjaunīgos enerģijas avots un arī nodrošina enerģētikas drošību. Un līdz ar to arī ja patērētāji mazāk tērē uz enerģiju. Un mazāk izmantos arī dažādās ierīces, par kurām es runāju. Tad vēl ir divas lietas, kas jāņem vērā. Kohēzijas fonda ieguldījums eiro obligāciju attīstīšanā. Es zinu no daudziem maniem kolēģiem, ka šī, e, šīs eiro obligācijas ir pamats faktors Eiropas Savienības modernizāšanā. Un tad šīs būtu taustāms ieguldījums. Un otrkārt šī būtu iespēja sasniegt daudz tematiskos mērķus, ņemot vērā kohēzijas fonda ieguldījumu. Un nobeigumā, ja pieeja integrēta, ražotājs, enerģijas transportēšana, vai tas attiec uz dzesināšanu, vai uz elektroenerģiju, vai sildi, sildīšanu, tas ļaus uh, Uh, noņemt to uh, stigmas zīmogu no ražotāja, jo viņš vairs netiks uzskatīts par vaininieku, un tas arī, protams, veicinās šīs nozars attīstību. Uh, man ar komisiju bija ļoti svarīgas diskusijas. Um, mēs paredzam labāk novērst pārpratumus un domājam par to, kā to labāk iekļaut tātad kohēzijas politiko. Te vēl ir daži grozījumi saistībā ar kohēzijas fonda izmantojamību un e, par to, ka jānodrošina pieeja personām ar invaliditāti. Eiropas Savienība ir ratificējusi ANO konvenciju par personām ar invaliditāti. Un šie grozījumi eh, saskaņojas ar citām Eiropas Savienības politikām, kurās ir norādīts, ka personām ar invaliditāti ir jānodrošina pieeja. Tad vēl ir jauns apsvērums, eh, kas skaidrotu attiecību ar kohēzijas fondu un šo principu piesārņotais maksā. Es vēl ar vienu gaidu, man sacīja, ka drīz būs tā, ka komisārs Potočniks nāks klajā ar jauno direktīvas projektu par uh, vides ietek, ietekmes uz vidu novērtējumu. Un iespējams, ka tur būs arī izmaiņas strateģiskās vides novērtējuma. Un tad kohēz, eh, tas ietekmēs arī to, kā kohēzijas fondu var izmantos gadījumos, kad piesārņotājs nemaksā. Un nobeigumā Natūra 2000 ir paredzēts kā instruments, kas aizsargā bioloģisko daudzveidību. Regulā šī aspekta nebija, un es domāju, ka mūsu kopīgiem politikām tas ir ļoti svarīgi. Lauksemniecības, um, lauku vides iekļaušana arī ir svarīga. Daži projekti, kas tiek īstenot, neatiec tikai uz uh, pilsētu vai uz uh, pilsētu zonām. Uh, bet mums uh, viss tas jāskata integrēti. Un te ir arī runa par sabiedrības mobilitātes atbalstu, nevis tikai par uh, pilsētu mobilitāti atbalstu. Un tādā veidā uh, tiks sniegts ieguldījums, lai samazinātu CO2 izmešus, un tas vēl veicinātu to zaļumošanas sistēmu un arī sabiedriskā transporta uh, plašāka izmantošana. Esmu pārliecināts par to, ka ņemot vērā brīnišķīgo sadarbību, kas man bija ar visiem ēnu referentiem, tātad pateicos viņiem par viņu ieguldījumu, par viņu gatavību strādāt, pateicoties uh, šai ciešajai sadarbībai, pat, uh, pateicoties jūsu grozījumiem, ziņojums tiks plaši atbalstīts un tas būs būtis svarīgs faktors, kad uh, vadīsim sarunas ar padomu. Un Eh, jā, mana apsaistība ar eh, CF es esmu gatavs par to, ka nauda no kohezijas fonda tiek pārnest citu, un arī gribu sacīt pakē kungam no DigiMove. Mēs to varam darīt tikai ar zināmiem noteikumiem dalībvalstīm ir jābūt gatavām, pastāv cīniņi padomē, un es nevēlos, lai šie cīniņi izvēršas karā, pastāv bažas eh, šeit parlamentā, un es vēlos, lai mēs visi būtu vienoti, būtu vienoti ceļā uz šo mērķi. Un tad, kad visi priekšnoteikumi būs izpildīti, tad esmu gatavs iesniegt kompromisu grozījumus, un esmu gatavs sadarboties ar jums kompromisu grozījumu ziņā, lai šī programma tad eh, varētu atspērties. Lielas paldies par jūsu sadarbību! So we move now to shadows. Tagad došu vārdu ēnu referentiem un pirmajam atsau kundze no ETP grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu piekrist Bostināru kungu teiktiem. Un esmu gatava sekot viņa izteiktajiem priekšlikumiem. Es domāju, ka mēs varētu nākotnē noteikti kopīgi izstrādāt grozījumus, un tas jau būs nākamais solis šajā darba cēlienā. Es būtu ļoti gandarīti, ja mēs varētu arī padziļinātāk aplūkot tieši transporta fondu iespējas. Ja Natūra 2000 eh, arī mani interesē kā programma. Varbūt, ka ir jāpadomā, kā to iekļaut šajā ziņojumā. Mēs varbūt eh, tam varētu pieskarties runājot tieši par lauku reģioniem. Bet eh, šie ir tikai pirmie mm, soļi veicamajā darbā. Un es domāju, ka mēs varētu arī panākt patiešām labus rezultātus. Tagad gribēju e, padalīties savās pārdomās par tām diskusijām, kas notika šo priekšpusdienu, kurās, diemžēl, nevarēju piedalīties. Es gribēju papildināt tos kolēģus, e, kas e, paudz savu pateicību Van Nistelroja kungam un Krēlas kundzei. Viņi patiešām ņēma vērā kolēģu pārdomas, kas izskanēja komitejas sanāksmē vairākas dienas pēc kārtas. Uh, Ir jārunā par eh, makroekonomiskajām eh, struktūrām, un mums ir jādomā arī par īpašo kohēzijas eh, finansējumu izmantošanu. Ir jādomā par labāku līdzekļu administrēšanu. Abi referenti tāpat. Atzīmēja, ka vispārīgajā regulā vajadzētu precizēt eh, normas, kas attiektos uz partnerības līgumiem. Mēs vēlamies, lai šie līgumi būtu patiešām uh, spēcīgi, lai tie tiktu ievēroti, un komisija varbūt varētu uh, padomāt, vai ir iespējams no saraksta izņemt uh, pilsētu apvidus, pilsētu teritorijas. Un, ja ir šīs lielās aglomerācijas, varbūt varētu iekļaut sarakstā. Tālāk. Gribēju pateikt Bostināru kungam, ka ir jāņem vērā arī demokrāfijas attīstība. Es domāju, ka to noteikti vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā, jo daudzas lietas jau ir iespējams prognozēt. Eh, demogrāfiskā attīstība arī tiešā veidā ietekmē kohēzijas politiku, ko šeit piekopjam. Paldies, un tagad Romanesku kundzu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Și începe prin a remarca faptul că rap... Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribētu norādīt uz to, uh, ka referentam ir ļoti labi izdevies identificēt vissvarīgākos komisijas priešlikuma aspektus. Es uzskatu, ka referents ir nācis klajā ar dažiem ļoti, labi priekšlik, ļoti labiem priekšlikumiem. Vēlos tos atbalstīt. Un vēl es gribētu nedaudz tos papildināt. Manā skatījumā attiecībā uz komisijas priekšlikumu es uzskatu, vajadzētu zināmā mērā paplašināt darbības jomu kohēzijas fondiem, lai tie varētu atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus un varētu arī atbalstīt investīcijas izglītībā. Šī lieta atbilstu e ES 2020 stratēģijas mērķiem. Un tas lielā mērā uzlabot kohezijas fondu izmantošu. Es arī vēlos atbalstīt priekšlikumu par kvalitātes rādītāju ieviešanu, kas būtu tad mērķēti uz rezultātu um, iegūšanu šī indikātori attiektos uz enerģisko efektivitāti, uz kvalitāti, kā jau sacīja mans mūsu referents, kā viņš arī to ataino savas, gro, savas grozījumus runājot par, e, par eh, reģionālas attīstības fondu un struktūriem fondiem, man šķiet, ka ir jānodrošina labāk pieeja pamat e, dienestiem. Te es runāju par eh, mājokļu apkuri, tā ir īpaši svarīga Centrāla Eiropai un Austruma Eiropas valstīm Un es domāju, ka šiem dienestiem būtu jāņem vērā reālās vajadzības. Šāda ir problēma konkrētais dalībvalstīs. Un es domāju, ka mūsu programmai būtu jābūt vērstai uz zaļās enerģētikas avotu uh, un enerģētiskās efektivitātes uh, veicināšanu. Mums ir jāizstājas par uh, ilgtermiņa um, attīstību. Un runājot par prioritātēm investācijām, šim sarakstam būtu vēl jāpievieno viena prioritāte, respektīvi jauno tehnoloģiju mm, sekmēšana. Tās varētu veicināt uh, ekonomiku bez uh, tik lielu emisiju apjomu. Vēl es gribētu minēt to, ka komisijas priekšlikumā ir minēts, nu, kā emisijas kvotu tirzniecības programmas nav pieskaitāms, nav attiecināms. Es domāju, ka tas būtu nepareizi. Labāk būtu rast tādu risinājumu, lai emisiju kvotu tirzniecības sistēma tiktu iekļauta uh, šajā programmā, un tad tie projekti arī būtu attiecināmi. Paldies! Uh, very much. Uh, Nikos Krizohelos. Krizohelos kungs, lūdzu. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστέλη. Paldies! Gribēju pateikties Bastināru kungam par um, to, ka viņš tik veiksmīgi sadarbojās ar ēnu referentiem. Es gribēju īpaši uzsvērt trīs uh, aspektus, kas ir minēti Bostināra kunga ziņojumā, uh, un gribēju tos izklāstīt nedaudz detalizētāk. Protams, pilnīgi visā neesmu vienas prāts ar Bostināru kungu, un varbūt viņš varētu vēl šo to grozīt ziņojumā. Protams, tiek runāts šeit par energoefektivitāti, kā varētu veicināt energoefektivitāti, izmantojot um, tādas jaunas apkurses sistēmas. Es domāju, tas ir labs piemērs, kā varētu samazināt um, izmešu emisijas un cīnīties, uh, piemēram, pret um, pārāk augstām izmaksām un cīnīties arī pret tās augto energo nabadzību, jo daudz cilvēku vairs um, apkursu rēķinus nav spējīgi samaksāt. Mums ir jārūpējas arī par uh, augstāku labklājības līmeni, ir jābūt uh, ciešākai ekonomiskai sadarbībai. Un man ļoti patika arī tas, ka ziņojumā ir iekļauta atsauc uz programmu Natūra 2000, jo biodaudzveidība ir ļoti svarīgs princips un Natūra 2000 ir iekļauts apmēram 20% no ES teritorijas. Mums ir jāparūpējas par mūsu dabas resursu un dabas bagātību saglabāšanu un uh, kopšanu. Vēl te bija minētas arī invalīdi intereses, protams, uh, šī atsauce ir jāiekļauj tajās regulās, uh, par kurām parlaments lemj ar koplēmumu procedūru. Protams, ir jāņem vērā uh, dažādu uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotu infrastruktūru izveide pilsētās. Grieķijā situācija, protams, ir savādāk. Mums ir salas, tātad Grieķijā ir īpaša geogrāfija, tādēļ arī ir jādomā par īpašām programmām. Es domāju, ka šajā ziņojumā ir lietas, ko varētu uzsvērt daudz spēcīgāk, piemēram, kooperatīvu un dažādu vietēju asociāciju pilnvaru spēcināšana, ir šīm Iestādēm jābūt spēcīgākām, tām jābūt ar lielāku administratīvo kapacitāti. Ja tās nevarēs savus uzdevumus veikt pēc iespējas labāk, tad, protams, mēs nesasniegsim nospraustos mērķus. Vēl tekstā vajadzētu spilgtāk uzsvērt vajadzību izmantot atbilstīgu terminoloģiju, lai partnerību līgumos Uh, lai partneru līgumu ietvaros reģioni varētu piedalīties arī plānošanas darbā. Bet ir valstis, uh, kurās nav šāda tradīcija, tiek uh, veikts konsultācijas, bet plānošanas darbā mm, reģionālas iestādes tik aktīvi nepiedalās. Un varbūt, ka to varētu iekļaut rīcības kodeksā vai arī mm, pielikumā. Uh, Vajadzētu saprast, ka tie reģioni, kuri, kuros tiks uh, īstenot dažādi projekti, ir jāiestaist jau pašā projektu sākuma fāzē. Runājot par transportu, tās infrastruktūras kas ir īpaši ilgspējīgas, eh, ir eh, apdraudētas. Es runāju ne tikai par automaģistrālēm un dzelzceļu, es runāju arī par eh, veloceliņiem. Tas viss ir jāiekļauj tekstā. Tika runāts arī par dažādiem indikatoriem, ir rādītājiem. Mums ir nepieciešama konkrēta rādītāja, lai mēs varētu izmērīt sasniegtos rezultātus, proti, vai kohēzijas politika patiešām ir bijusi veiksmīga. Un šiem kriterijiem ir jābūt nevien kvantitatīviem, tātad nevis tikai plikiem skaitļiem, bet eh, ir jābūt papildinātiem ar eh, lielāku informācijas daudzumu, tādā veidā veidojot pāredzamāku ainu. Par enerģētiku runājot. Transporta asis šeit vairs nav minētas, bet ir jādomā, protams, arī par enerģijas infrastruktūru un tās veidošanu. Jūs runājāt arī par dzesēšanu, īstenībā par attālināto dzesēšanu. Šāda veida ierīces eh, ir jāiekļauj arī emisiju tirdzniecības schēmā. Bet eh, tas varētu radīt neskaidrības ETS tirgū. Mums ir jāuzmanās, lai mēs te kaut ko aplama neformalētu. Domāju, ka pie šī jautājuma noteikti vēl vajadzētu atgriezties. Un noslēgumā gribēju atkārtot eh, to, ko teicu jau šajā priekšpusdienā. Kāda statistika tiek izmantota, lai pārbaudītu, vai kāda dalība valsts ir pelnījusi kohēzijas fondu atbalstu vai nē? jo īstenībā ekonomiskā krīze ir ieviesusi savus korekcijas, daudzi skaitļi ir mainījušies, un šajās atskaitēs mums ir jāņem vērā arī tie rādītāji, kas ir mainījušies krīzes rezultātā. Protams, e, bija arī daudz valsts, kas atradās visai lielās sprukās jau pirms krīzes. Paldies, citu referentu nav. Bostināro kungs e, saka, Es saņēmu e-pastu. For, uh, es saņēmu no citāna referenta e-pastu, ka viņš atbalstīs uh, grozījumus. Paldies, un tagad uzstāsies individuāli runātāji. Pirmais ir uh, Tomašs Poremba. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikt ka Bostināro kunga priekšlikumu par kohēzijas fondu Eiropas konservatīvo un reformistu grupai lielos vilcienos ir paprātām. Un uzskatām, ka ziņojums arī ir visai labi pārdomāts, tādēļ mēs esam gatavi to atbalstīt balsojumā. Bet tomēr nesam sajūsmā par pilnīgi visu. Tādēļ sagatavosim grozījumus. Esmu informēts, ka jūs aizstāvat transporta fonda izveidi Connecting Europe instrumenta sakarā. Mēs tam nepiekrītam. Mēs neuzskatām, ka, piemēram, finansējumam transporta fondam uh, vajadzētu būt tik augstam, vai vispār nevajadzētu tādu atsevišķu līniju veidot, jo tas samazinās dalību valstu rīcībā esošās aploksnes. Es uzskatu, ka īstenībā dalību valstis uh, šos līdzekļus varētu izmantot labāk, ja tie paliks dalību valstu aploksnēs, nevis ja tie tiks novirzīti kaut kādā citā fondā. Otram kārtām kohēzijas fonda. Uh, fonds bieži vien um, tiek atstāts novārtā un priekšroka tiek uh, dota citiem fondiem, ko administrē no Briseles. Ir politikas jomas, kas tika finansētas no kohēzijas fonda līdzekļiem, bet tagad tās tiek finansētas no uh, citu fondu līdzekļiem, un naudas plūsma tiek regulēta Briselē. Tālāk daži aspekti par uh, tādu ekonomiku, kas nerada daudz oglekļa emisiju. Bet mēs saprotam, ka šādas reformas, zaļās reformas būs saistītas ar augstām izmaksām. Principā Bostināru kunga ziņojums mums patīk, bet iesniegsim trīs grozījumus par jau nosauktajām uh, lietām, lai mēs varētu varbūt piekrist vēl vairākiem grozījumiem šajā ziņojumā. Paldies! Uh, thank you very much. Firstly, thanks to... Lūdzu, nākamais runātājs, paldies. Uh, Kelī kungs. Uh, Gribēju pateikties referentām par to, ka viņš mums uh, piedāvā tādu kā ceļa karti, virzību, kur mums ir jāiet. Protams, uh, neskatoties uz taupības režīmu un budžeta konsolidācijām, mums ir jāturpina investēt uh, konkrētās jomās, nu, pirmām kārtām izglītībā. Mums ir nepieciešama ilgspējīga attīstība, un to jau nevar nodrošināt bez izglītotiem cilvēkiem, un, protams, arī enerģijas sektors ir jāatbalsta. Gribēju atgādināt, ka ir arī 2020. gada mērķi, un pēc tam ir jāsasniedz arī 2050. gada mērķi mozīt tādā veidā, lai mēs tos varētu sasniegt, izmantojot arī lielāku procentu atjaunīgo energoavotu. Un kas notiek, piemēram, um, Ziemeļvalstīs, tur jau mēs esam novēruši daudz ļoti veiksmīgs projekts šajā jomā. Protams, ja jums uh, ir atjaunīgi energoavoti, ir, tas ir ļoti jauki, bet jums ir nepieciešama arī cita energoavota. Ļoti jauka referents šeit ir pieminējis arī gāzi. Un Mēs iepazināmies arī ar ekspertu atzinumiem, cik gāze e, mums izmaksās nākotnē un ar kādām problēmām mums nāksies e, saskarties. Un es domāju, ka jo vairāk energo avotu būs Eiropas Savienībā, jo vairāk enerģijas varēsim saražot paši bez citu palīdzības, jo labāk. Mums ir jādomā arī par e, dažādām novatoriskām metodēm, arī par sašķidrināto dabas gāzi un tā tālāk. jāatceras, ka tehnoloģiskais progress arī norisinās katru dienu burtiski, un es domāju, ka ļoti daudz ir iespējams sasniegt, uh, saudzējot mūsu vidi un Transeiropas energo infrastruktūra noteikti nav nesasniedzams sapnis, un tādā veidā mēs varētu arī sasniegt 2020. gada mērķus, un 27, eh, nu, pēc tam jau 28 dalību valstis būs pietiekami spēcīgas un neatkarīgas eh, katrā ziņā enerģijas jomā pavisam noteikti, un man ir eh, patiešām gandarījums redzēt, ka referents ir izvēlējies līdzīgi pieeja. Paldies. Lūdzu, nākamais runātājs. Uh, yes, uh, uh, I... Uh, <coughs> Olbišķi kungs. Paldies. Gribēju pieskarties uh, dažām atsevišķām lietām. Gribēju pateikties referentam, ka viņš ir izvēlējies tik skaidru valodu ziņojumā un tagad, uh, ieklausoties kolēģos, es varēju saprast, ka joprojām ir daudz pārpratumu. jo principā referents um, vēršas pret to, ka uh, tiek jaukt kopā līdzekļi no kohēzijas fonda un uh, Connecting Europe. Man šķiet, tas ir nepareiz formulēts. Jāsaka, ka kohēzijas fonds pārsvarā tiek izmantots tikai daļā Eiropas. Uh, Tas ir eh, tā sauktajām koheizijas valstīm, un es gribēju pateikt, ka mazāk eh, par 90% eh, ir nats divi valstis, un tas nav kā reģionālais fonds, ko administrē no Briseles, tas ir reģionāls fonds, tas ir individuāls fonds, un to var izmantot reģionālā līmenī. Uh, bet kohēzijas fonds tika izveidots balstoties uz uh, tiem faktiem un uh, informāciju, ko saņēmām no dalību valstīm. Protams, um, atvēlot reģioniem nozīmīgāku lomu kohēzijas fonda izmantošanā, uh, tas varētu būt uh, labs arguments, bet mums ir jāsaprot, uh, ka mēs nedrīkstam iebraukt auzās. Mums ir vairāki administratīvas uh, orgāni reģionos, piemēram, Ungārijā tur ir plānošana. Un tur reģionos nav tādu izteiktu administratīvo struktūru kā, piemēram, Rumānijā. Uh, Jāsaka, ka šis fonds ir ļoti īpašs. Un kas vēl ir svarīgi? Saiknē starp šo fondu un to, kādā veidā tu varētu izmantot, jo ir dalība valstis, kurām klājas visai labi, kas nav kohēzijas dalība valsts, bet tur arī ir novērojams infrastruktūras problēmas. Ir kāds pants, kurā ir noteikts, ka investīcijas IKT eh, infrastruktūras uzlabošanai, transporta uzlabošanai attīstītākos reģionos um, ir aizliegts. Kādēļ? Tādēļ, ka ir Connecting Europe Facility. Un ja eh, līdzekļi tiek investēti no kohēzijas fonda, tā sauktajās kohēzijas valstīs, tad attīstīgāki reģioni nevarēs saņemt līdzekļus no kohēzijas fonda un pat no ERAF, bet gan no Connecting Europe. Šāda veida investīcijas, kas plūst no kohēzijas fonda, protams, eh, dažreiz tās var nonākt Connecting Europe, un mums ir jāsaprot, vai eh, attīstītāk reģiona ar augstāku līmeni varēs saņemt šos līdzekļus. Gribēju pavaicāt, vai tas ir eh, komisijas priekšlikums, tātad vai. Uh, ir iespējams eh, kaut ko līdzīgu kohēzijas fondam piedāvāt arī attīstītākiem reģioniem, piemēram, infrastruktūras eh, veidošanā un arī energoinfrastruktūras eh, veidošanā. Nu, ne, tas tā nebija sakritība, ka referents šeit ir uh, norādījis gan uz enerģiju, gan kohēzijas fondu. Uh, ERAF eh, ir paredzēti līdzekļi arī energoefektivitātei celtnēs ēkās, un ja mēs ko līdzīgu gribam izdarīt ar kohēzijas fondu, tad mums ir skaidri jāformulē, kas tiks finansēts no kohēzijas fonda un kas tiks finansēts, piemēram, no Eiropas reģionālas attīstības fonda. Es domāju, ka ir pilnīgi nepieļaujami. Uh, izņemt naudu no dalību valstu aploksnēm un ielikt uh, to naudu, piemēram, ERAF. Ko vēl mēs varam finansēt ar Connecting Europe enerģiju, piemēram, infrastruktūru, uh, un vai mēs varēsim arī uh, finansēt infrastruktūru attīstītākos reģionos, jo kohēzijas fonds ir ļoti īpašs, kā jau minēju pašā sākumā, un tas ir jāņem vērā, kad runājam par līdzekļu izmantojumu. Tālāk, viens konkrēts piemērs, kas notika Ungārijā pagājuši, pagājuši mēnesi un uh, Māstrihtas līguma uh, apsvērumu, kas noveda pie makro reģionālām sankcijām. pret Ungāriju ir uzsāktas sankcijas, un tādēļ es domāju, ka ir jāsaglabā piesardzība, jo mēs esam pret makro reģionālo kondicionalitāti, bet tāda ir paredzēta kohēzijas fondā. Gribēju pavaicāt mūsu referentam, kā saglabāt konsekvences. No vienas puses mēs esam pret makro reģionālo kondicionalitāti, bet tajā pašā laikā kohēzijas fondā ir paredzēts tieši šis makro reģionālais princips. Jā, referenta nostāja man ir skaidra, bet ir jābūt arī šī atsaucei eh, par eh, attīstītākajiem reģioniem. Paldies! Tiešām liels paldies! Tagad vairs komisijai. Director General, the floor is yours. Ģenerāldirektora kungs, jums ir dos vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēkungs. No sākuma es vēlos eh, pateikties eh, referentam par izcilo darbu saistībā ar komisijas eh, priekšlikumu par kohēzijas fondu. Mēs atbalstām, mēs tiešām novērtējam viņa atbalstu galvenajai novērtējumu komisijas priekšlikumā. Ir divi lieli jautājumi, kuri izriet eh, no priešakuma un grozījumiem, par kuriem eh, šajā pēcpusdienā tika spriests. Pirmā lieta attiecās uz jautājumu par eh, to, ko var un ko nevar darīt ar kohēzijas fondu. Un attiecībā uz grozījumu, kurš atļautu paplašinājumu, iekļaujot tātad attiecībā uz spēkstacijām. Šeit jautājums ir par konsekvenci saistībā ar Eiropas Savienības fondu izmantojumu. Un šeit mēs redzam zināmas iespējas, kā uzlabot un padarīt skaidrāku formulējumu par to, ko var un ko nevar finansēt. Tomēr eh, galvenā eh, lieta no komisijas eh, perspektīvas ir tāda, ka Eiropas Savienības fondu izmantošanai nevajadzētu apdraudēt ETS e režīmu efektivitāti, un līdz ar to E, modifikāciju, izmaiņas, kas ļautu kohēzijas fondam atbalstīt e, investīcijas spēkstacijās, e, uz kurām attiecās ETS schēma. Komisija uzskata, ka tam nebūtu jēgas, jo tas apdraud mehānismu, kurš tiek plānots, lai panāktu emisiju samazinājumu un to, un to nevajadzētu līdz ar to paredzēt, bet, kā jau es norādīju, tas neizslēdz eh, formulējuma uzlabojumu, kurš kāds norādītu, ka infrastruktūra, kura ir saistīta ar šīm spēkstacijām, var tikt finansēta. Tad ir arī aspekts eh, par to, eh, tad, kam var un kam nevar izmantot kohēzijas fondus, tad jautājums. Uh, Eh, par paplašināšanu saistībā ar energoefektivitāti eh, mājokļu sektorā, un komisija var pievienoties Bolsonaro analīzē attiecībā uz eh, investīciju nozīmi energoefektivitātē. Tomēr es uzskatu, ka mēs arī saskatām, cik svarīgi ir saglabāt nošķīrumu atsevišķu fondu piešķīrumos Mēs esam redzējuši, ka ir izmaiņas eh, starp kohēzijas fonda un ERAF nošķīrumu, tomēr kohēzijas eh, fondam ir eh, konkrēts mērķis, kas ir noteikts līgumos, tas koncentrējās uz transportu, uz atbalstu pār Eiropas tīkliem un koncentrējās arī uz vides akī. Un kā jau es teicu, pieeja ir bijusi daļēji elastīga un ir jāsaglabā šāds nošķīrums. Un šis eh, nošķīrums eh, komisijas priekšumā ir skaidri norādīts. Un, ja kurā gadījumā dalībvalstīm ir jābūt eh, adekvātam finansējumam, lai tiktu rēģēts uz vajadzībām attiecībā uz mājokļu finansējumu. Un izmantojot ERAF, pastāv risks, ka uh, kohēzijas fonda efektivitāte tiks apdraudēta. Un uh, kohēzijas fonds tādā veidā var netikt izmant, izmantots tā mērķiem. Līdz ar to mēs saglabājam iebildi šajā ziņā. Vēl daži citi jautājumi. Es domāju, ka saistībā ar atsauci uz Natūra 2008. grozījums Šeit mēs uzskatām, ka tas ir lieki, tāpēc, ka formulējums tātad aizsargāt bio daudzveidību, tas ir ļoti plašs un mūsuprāt šīs izmaiņas varētu ierobežot var radīt problēmas ar interpretāciju. Tas tiešām nebūtu, nebūtu nepieciešams uh, papildinājums. Un tad attiecībā uz jautājumu par uh, atsaucas pievienošanu uz pieejamību 10. un 11. Eh, grozījums, principā komisija pievienojas referentu valstiem viedokli, tomēr kā jūs to redzēsiet, tas ir viens no jautājumiem, uz kuru attiecās eksanta kondicionalitāte 4. pielikumā kopīgo nosīm regulā. tur ir vispārīga eksanta kondicionalitāte attiecībā uz pieejamību, tāpēc ka šis ir jautājums ne tikai saistīts ar kohēzijas fondu, bet arī ar pārējiem salīdzinājumiem, pārējām salīdzinājumām investīcijām. Un mēs uzskatām, ka svarīgs elements komisijai būs eh, saglabāt atbalstu šai eksanta kondicionalitātei, tā būtu kā garantija visām investīcijām. Kā tiks izpildīti kritēriji saistībā ar pieejamību. Un visbeidzot, attiecībā uz Connecting Europe uh, instrumentu, vēlētos uh, uzsvērt, ka komisija ir pilnībā gatava turpināt darbu ar referentu un ar kolēģiem no uh, DigiMove, lai turpinātu darbu pie svarīgā jautājuma par mehānismiem, kas garantētu desmit miljārdu uh, izmantojumu, kas ir piešķirts Connecting Europe uh, instrumentam. Attiecībā uz mūsu šodienas diskusiju ir svarīgi, svarīgs uh, sasaistības starp uh, kohēzijas fondu un, um, un tātad Connecting Europe uh, instrumentu. Un mērķis ir tāds, ka ir jāizmanto transportam tādām investīcijām, kādas tiek izmantotas arī kohēzijas fonda saistībā, bet tām ir jābūt eh, mērķtiecīgi plānotām saskaņā ar Eiropas saimnes prioritātēm. Un eh, citi Connecting Europe uh, aspekti, protams, ir citi un tie koncentrējās uz citu veidu investīcijām. Kā Olbrihta kungs norādīja, tas ir arguments, kas atbalsta komisijas viedokli un komisijas priekšlikuma ierobežojumi, tātad eh, komisija uzskata, ka ir arī citi spēcīgi argumenti, lai sašaurinātu ERF eh, izmantojumus eh, attīstītākajos reģionos. Un mums būs iespēja par to spriest, tad, kad mēs runāsim, kad mēs atgriezīsimies pie ERF regulas. Līdz ar to, man liekas, tas ir viss, kas man sakāms reģējot uz priekšlikumu. Paldies! Paldies, Bostināro kungs! Vai jūs vēlētos noslēgt diskusijas? Jā, protams. No sākuma es vēlētos atsaukties uz dažām problēmām, uz kurām norādīja mani cienījamie kolēģi. Un es vēlētos arī izteikties attiecībā uz dažiem ko no komentāriem un idejām, kuras eh, pauda komisijas pārstāvis. Pirmā lieta. Attiecībā uz Maconīku kundzes teiktu, esmu pārliecināts, ka sadarbība turpināsies, un mēs ņemsim vērā arī citus apsvērumus, kuri ir samērojami ar kohēzijas fonda aptvērumu un mērķiem. Manesko kundzes ideja palīdzēt MVU Tātad vai šie priekšlikumi var atbalstīt MVU, kāda kohēzijas fonds eh, tiek eh, izmantots mājokļu siltināšanai un tātad instalācijām, kuras ražo uh, siltumu. Attiecībā uz Krisogelas kunga komentāriem Vēlos pateikties par mūsu lielisko sadarbību. Es varu pievienoties jūsu viedoklim un jūsu bažām. Pastāv zināmas ro robežas, ierobežojumi, kuri ir ārpus aptvēruma un ierobežo komisijas uh, iespējas, un līdz ar to ar komisijas fondu nevar risināt dažas no šīm problēmām, tomēr mēs savu darbu turpināsim. Un es tiešām varu pieņemties jūsu viedoklim par to, ka administratīvā kapacitāte Un manā ziņojumā arī ir skaidri minēta dramatiskā vajadzība pēc tā, lai būtu izveidots partnerības līgums un lai tas tiešām uzlabotu administratīvo un institucionālo kapacitāti. Daudzās dalībvalstīs, tāpēc, ka tas ir labākais veids, kā investēt ne tikai uh, labākā fondu um, apgūšanā nākamajā programmēšanas periodā, bet arī garantēt to, ka kohēzijas politika dos labu um, ieguldījumu uh, reģionos. Attiecībā uz par ambas uh, kungas, uh, kunga komentāru. Nav tā, ka es um, fanātiski atbalstītu šo politiku tieši pretēji bet es tas neesmu nekādā veidā ne labais, ne sliktais, un līdz ar to mans viedoklis, kur apspināja arī Nikolas Mārtiņkungs, galu galā es esmu gatavs pieņemt iespēju, ka desmit miljārdi, kas ir piešķirti kohēzijas CF, ja tiek izpildīti nosacījumi, Mārtiņkungs tikko minēja, ka pastāv bažas par to, kā dalībvalsts pieņems e, ideju par to, ka tiek e, atņemti šie desmit miljārdi, kas e, ievērojami samazinās viņu nacionālās aploksnes un tajā pašā laikā. Viņiem nebūs nekāda teikšana attiecībā uz ienākumiem, īstenojot projektus. Un atbildot uz Albrehta kunga komentāru, filozofija, kura ir domāta tātad uh, eh, Connecting Europe uh, instrumentam, attiecās uz pārobežu projektiem. Un jūs ļoti labi zināt, ka mūsdienās eh, šī te mm, savienojamība pār robežām ir diezgan slikta, un tā vajadzētu, tā, to vajadzētu uzlabot, un tāpēc ir uh, ierob, ierosināts, lai kohēzijas fonds uzlabotu šo te dalībvalstu savienojamību. Dalībvalsts parasti uh, Eh, koncentrējās uz iekšējiem jautājumiem, uz iekšējām investīcijām, nevis uz eh, pārrobežu eh, investīcijām. Savukārt dažās valstīs realitāte, piemēram, Polijā, realitāte apstiprina pretējo. Tomēr es tiešām vēlos cieši sadarboties ar DJ Move un visiem maniem kolēģiem, lai risinātu šīs bažas tādā veidā, lai um, tas mums būtu visiem pieņemam un tā pašā laikā garantējot ka nauda, kura tiek uh, atņemta, tā atgriezīsies investīciju veidā. Diezgan līdzīgā apjomā un kvalitātē. Un otrkārt, dalībvalstīm būs teikšana. Tās varēs izveidot un īstenot projektus, kuri atbilst uh, Connecting Europe uh, prasībām. Es atbalstu konkurētspēju un konkurenci, bet te pašā laikā ir svarīgi neaizmirst, ka kohēzijas politikas eh, atslēgvārds ir solidaritāte. Konkurētspēja, tas ir ļoti labi, bet eh, tā ir jāiet roku rokā ar solidaritāti, nevis pretēji. Dažas eh, dalībvalstis satrauc tas, ka viņas nevar sagatavot DigiMove projektus tā, lai tie būtu uzreiz atbilstoši vai arī vēlāk atbilstoši. Un līdz ar to risinās diskusijas ar DigiMove un DigiRegio. Un vēlāk es nākšu klajā ar iespēju izveidot kompromisa grozījumus, lai risinātu šo problēmu. Un tad attiecībā uz uh, Niklas Mārtiņkungu komentāriem. Ideja nav mana iekļu, iekļaut eh, enerģijas, eh, e, enerģijas taupīšanu sasībā ar mājokļiem. Kā jūs zināt, eh, šī padome, šī ideja ir bijuši aktuāla padomē un daudzās dalībvalstīs. Daudz dalībvalstis pauž savu gatavību izmantot kohēzijas fondu šim jautājumam. Centrāla un Austrum Eiropā tā ir liela problēma, bet ideja par to, ka ir šīs te koģenerācijas kapacitātes, tas ir labi valstī, kuras pieredz, kurā, kurās ir citi klimata apstākļi. Un attiecībā uz ideju izmantot uh, treisģēna veida spēkstrīs, tas var tikai dod, dot labumu dalībvalstīm un kopienām, un līdz ar to mana ideja būtu risināt šo jautājumu, rast vienotu risinājumu ar komisiju tādā veidā, lai tas nekaitētu emisiju tirniecības schēmai un tajā pašā laikā atbalstīt dalībvalstis lai tās varētu piekļūt kohēzijas fonda līdzekļiem, ja tās uzskata, ka tas ir svarīgi. Un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es tiešām nevēlos nevienu izaicināt. Jūs uzskatāt, ka daudz dalībvalsts varēs uh, sasniegt 2020. gada mērķus, un pēc tam viņām būs jāmaksā ar pārkāpumu procedūru palīdzību, ja viņām, ja, ja viņas, uh, tātad, um, neatbildīs šiem kritērijiem. Tad, bet tas ir realistiski, ka Slovākijā, Ungārijā, Polijā, Austrumērās valstīs tā nedomāju. Galvenā doma ir rast vienot risinājumu, kas būtu pietiekami elastīgs un tajā pašā laikā, ja dalībvalstis vēlas piekļūt kohēzijas fonda līdzekļiem, dot viņām iespēju to darīt. Tas pats attiecās arī ar centrālu apkuri. Tur vajadzētu būt nošķīrumam starp kohēzijas eh, fondu un ERF, lai nebūtu pārklāšanās ar pastāvošajiem noteikumiem ERF un tajā pašā laikā, lai būtu iespēja dalībvalstīm kopienām izmantot kohēzijas fonda līdzekļus arī mājokļu enerģijas eh, taupīšanā. Ar pašreizēju noteikumiem tas nav iespējams. Tomēr attiecībā Natūra 2020. Tātad atjaunot, aizsargāt biodaudzveidību. Tas ir ļoti labi, bet biodaudzveidība kopumā attiecās uz Natūra 2000. Tā ir labi definēta joma, jomas, kuras ir jāpārvalda dažādiem risinājumiem. Un realitāti jūs zināt, jūs zināt, jo te zino, ziņojumi, kurš apsprina to, ka Eiropas Savienībai sistemātiski nepilda biodaudzveidības mērķus, vai mēs vēlamies uh, turpināt tādā pašā veidā. Es uzskatu, ka mums vismaz vajadzētu uh, atstāt iespēju Natūra 2000, ka viena daļa no lielākā problēmām ir tieši saistīta ar biodaudzveidību. Tā ir daļai maniem komentāriem un paturot prātā komisijas gatavību un politisko atbalstu šeit parlamentā un politisko atbalstu padomē. Un Dānijas prezidentūras gatavību arī atbalstīt šīs divas galvenās idejas, kā arī ļoti konsekventi ko, tiek pausts uh, eh, deputātu atbalsts, un galu galā es domāju, ka galu galā ziņojums būs labs un pozitīvs, un tas eh, dos savu ieguldījumu kohēzijas eh, politikā un tās īstenošanā nākamajā programmēšanas periodā. Paldies, Bosnēro kungs, un tagad mēs varam ķerties pie 12. darba kārtības eh, punkta. Eiropas sociālais fonds. Referente ir Marija Irija Goina Pereza. Lūdzu, jums tiek dos vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es esmu priecīga par to, ka mēs eh, runājām par fondiem un ka tādā kontekstā beidzot runājam par strādājošiem. Eh, un es ceru, ka ziņojums angļu valodā būs pieejams pēc iespējas ātrāk, un tad arī varēs eh, noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu, kas pat labāk paredzēts 8. māju. Es gribētu uh, vislām pastāstīt par savu ziņojumu, par tā pamat eh, idejām, par eh, tā grozījumiem, pirms šis ziņojums nonāk tulkotāju rokās. Pateicos visiem maniem kolēģiem, ēnu referentiem, viņi man ir ļoti palīdzējuši. Pateicos arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, dažādiem vēl eh, aktīvistiem. Viņi arī ir snieguši savu ieguldījumu Uh, manu ideju veidošanai, un tas man ļauj izveidot pēc iespējas labāk sabalansētu ziņojumu. Eiropas sociālajiem fondam ir pirmkārt ir nepieciešams pietiekams finansējums. Tas ir pirmais uh, konstatējums. Ja mēs vēlamies uh, panā, sasniegt mūsu mērķi un izmantot šo svarīgo mm, instrumentu kohēzijai, mazinot uh, lielās atšķirības, uh, uh darba tirgu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, uh, Bet mums ir jāizmanto šis fonds, lai labāk veidotu labākas kvalitātes darba vietas. Tādā veidā mēs eh, ļaujam strādājošiem eh, labāk iesaistīties darba tirgu. Arī mm, pārt, atbalsts pārtiks veidā ir paredzēts Eiropas sociālā fondā. Un šai ziņā gribu vērsties pie komisijas pārstāvjiem, lai viņi sniegtu uh, informāciju par šo iespēju. Cik lielā mērā mēs varam paredzēt šo iespēju iekļaut Eiropas sociālā fondā palīdzību pārtikas veidā? Un tad vēl mums vajadzētu pievērst uzmanību dažiem tematiem, paturot šo elastības zonu, kas mums ļauj darboties, um, izējot no katra reģiona, katras dalībvalsts specifiskām vajadzībām. Es iestājos par uh, lielāku elastību un iestājos par prioritāšu, reģionālu prioritāšu palielināšanu no četrām līdz sešām. Vēl es gribu arī uh, veicināt dažādu iesaistīto pušu līdzdalību - sociālās aģentūras organizācijas, nevalstiskās organizācijas, reģionālās uh, varas iestādes. Šī līdzdalība ir nepieciešama gan pasākumu izstrādē, gan arī to īstenošanā. Uh, Un šai sadarbībai jābūt ir sistemātiskai. Šeš, arī šai līdzdalībai ir nepieciešams finansējums ne tikai vispārējo subsīdiju veidā, bet arī tehniskā atbalsta ziņā. Tas ir paredzēts 108. un 109. pantā regulā, kas attiec uz kopīgajiem noteikumiem. Mm, pasākumi, kas var izmanto šos līdzekļus, lai veicinātu nevalstisko organizāciju un uh, un reģionālo um, varas iestāžu kapacitāti, tas nebūtu jāierobežo tikai uz uh, um, mazāk labvēlīgiem reģioniem. Visiem reģioniem nepieciešama šāda līdzdalība. Te varētu arī domāt par mazākajiem varas iestādēm, piemēram, tām, kas pārstāv mm, lauku apvidus. Runājot par ilgspējīgu attīstību līdz ar Eiropas sociālo fondu, mēs varam noteikt urbāno attīstību tādā stratēģijā, kas var stāties pretī sociāla ekonomiskajām izaicinājumiem, ar kurām saskaras pilsētu mm, video un piepilsētas. Vēl nāc klājā ar grozījumiem, papildinot tekstu lai veicinātu līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem, lai apkarotu daudzveidīgo diskrimināciju un arī īpaši diskrimināciju pret neaizsargātajām grupām, lai te iekļaut arī mm, visnelabvēlīgākos sabiedrības grupas. Es vēlos lūgt, lai tulkojums angļu valodā būtu pieejams līdz 8. maijam lai mēs varētu tad eh, nākt klājā ar grozījumiem un eh, tad 31. maijā balsosim, 21. tālāk, 21. Eh, jūnijā tālāk. Paldies! Tagad vārds pirmajam ēnu referentam Lukašievskas kundzei. Ja pareizi zināju jūs vārds, saka priekšstādātājs, paldies! Saku Lukašievskas kundze, vispirms vēlos pateikties referentei par viņas darbu. Uh, un vēlos uzsvērt, ka es tiešām piekrītu referentes nostājai vairumā viņas paustajos viedokļos. Šie jautājumi svarīgi gan no mūsu komitejas viedokļa, gan no uh, finansējuma saņēmēja viedokļa. Un tā mēs arī veicinām rezultātu sasniegšanu. Um, gaidām šos rezultātus, kas ir pateicoties Eiropas sociālā fonda izmantojuma. Eiropas sociālais fonds pamazām kļūst par svarīgāko instrumentu nabadzības apkarošanā un sociālo struktūru atšķirību apkarošanā. Manā skatījumā šis Eiropas sociālais fonds arī jāuzskata par līdzekli kā ieguldīt cilvēku potenciāli, lai nodrošinātu augstu līmeņu nodarbinātību, nodrošinātu sociālo iekļautību stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros. No šī viedokļa, no man viedokļa raugoties, šie resursi būtu jāuzskata par prioritāriem. Tie var veidot jaunas darba vietas un nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Uh, To var panākt, iekļaujot darbs, darba tirgu vecāku atgājumu cilvēkus, jauniešus un arī sievietes. Tikai tādā gadījumā mēs varam runāt par Eiropas sociālo fondu, kas tiešām nestu gaidītos augļus. Man pašai personīgi šķiet uh, svarīgs tās aspekts, ka jāuzlabo fonda darbības novērtējums. Rezultātu, ko šāda veida investīcijas ir nesušas. Jānodrošina, ka mēs līdzekļus nešiežam lieki. Esmu ļoti priecīga par to, ka šie fondi tiek plaši apgūti, taču ir vēlamies redzēt specifiskus rezultātus darba tirgu stimulēšanu un jau darba vietu izveidi. Es piekrītu referentei Viņa izteicās par to, ka jānodrošina elastīgāka pieeja, piešķirot līdzekļus no Eiropas sociālā fonda. Mēs to ar vienu uzsvaram, kad vien runājam par šiem jautājumiem mūsu komitejā. Es uzskatu, ka ir obligāti jāņem vērā katra reģiona specifiskās pazīmes, eh, īpašības un jānosaka arī attiecīgi noteikumi, jo eh, nav tāda pieeja, kas darētu pilnīgi visiem, vis, uz visiem reģioniem to nevarētu attiecināt. Tātad eh, stingri fonda pieš, līdzekļu piešķiršanas modeļi nebūtu jāpieņem, jo tad nevarētu atbalstīt tā zonas, kurām šādi līdzekļi arī ir nepieciešami. Jaunā programmēšanas perioda laikā mums būtu īpaši uzmanība jāpievērš tieši šim aspektam. Tas būtu izcenojams, ieviešot attiecīgu tekstu ceturtajā šīs regulas pantā. Te es runāju par tematisko koncentrēšanos. Arī līdzekļu aptvērums, kas atainojas trešajā pantā, būtu jāpadara specifiskāks, precīzāks. Varbūt ir vērts skatīt eh, konkrētās prioritātes katru atsevišķi. Tā mēs varētu konkrēti paziņot, kura veida uh, eh, intervences būtu iespējama, lai panāktu konkrētos rezultātus. Rādītāji, indikātori, vēl viens svarīgs jautājums. Uh, Tas ir svarīgs, kad runājam par cilvēku kapitāla programmu. Te mēs redzam, cik svarīgi ir izvēlēties attiecīgos rādītājus, kas ļautu izvērtēt uh, programmas efektivitāti un konkrētās atbalsta formas. Tā var secināt, kā, kāda bija šī programmas rezultāta un kā tā ir mainījusi tās uh, dalībnieku uh, darbību. Daži dati te ir paredzēti, kas ļauta spriest par reģionu specifiskajām vajadzībām. Un te mēs esam saņēmuši tādus rādītājus, kas ir pārāk uh, sastinguši, mēs tos praksē nevaram izmantot. Te, piemēram, ir rādītāji par eh, izglītību, uh, darba devēju neredz nekādu stimulu pieņemt darbā praktikantus. Bet šādi indikātori būtu svarīgi, lai varētu izvērtēt cilvēku kapitāla programmas rezultativitāti. Kad mēs paraugāmies uz šo ziņojumu, kad mēs esam ar to labāk iepazinušies, tad mēs nāksim klējā ar grozījumiem. Taču es uzskatu, ka mani grozījumi tikai stiprinās Eiropas sociālā fonda izmantošanu un efektivitāti. Paldies! Liels paldies, Šrēders kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī referentēji. Es patiešām nu pat vēl pārbaudīju, ziņojums vēl nav pieejams, um, tātad tas nav pārtulkots attiecīgajās valodās, līdz ar to nevarējām uh, to kārtīgi izpētīt. Mēs, kā ēnu referenti, apspriedāmies par uh, vairākiem būtiskiem principiem, ko pieminēja arī referente. Četri, trīs uh, kom, komisija ir pārāk ierobežojusi sociālā fonda darbību aptvērumu, tādēļ uh, nu, tas ir pilnīgi nereāli. Ja mēs runājam par paaugstināšanu no 4 uz 6 attiecībā uz investīciju prioritātēm, mēs neko nepanāksim. Ja mēs runājam par na pret nabadzību vērstām programmām reģionos, tad arī uh, nodarbinātības komiteja. Uh, strādās uh, kopā ar mums, un tad beigās būs kaut kāds 7, 8 prioritātes. Un ja no astoņām es varu izvēlēties tikai sešas, tad es nevaru izvērst, piemēram, nabadzības programmu. Un ja mēs runājam par investīciju prioritātēm, varbūt, ka vajadzētu pārvērst tās par tematiskajām prioritātēm. Mēs eh, vienkārši aplūkojām dažādas jomas, izvirzām tematiskās prioritātes un parūpējamies, lai ar ESF līdzekļiem varētu finansēt eh, galvenās prioritātes, tātad 11 tematiskus mērķus. Manuprāt, tas ir loģiskāk, un tas nozīmētu, ka arī reģionu uzņem savu pienākuma daļu un ir apņēmušies konkrētu summu izdot, piemēram, trim eh, galvenajām tematiskajām prioritātēm. Tas ir 9. panta. 9. pantā atrunāts vispārīgajā regulā proti nodarbinātība, eh, sociālā eh, iekļaušana, izglītība, mūža izglītība un apmācība. Līdz ar to ir 16 investīcija prioritātes, eh, kas ir paredzēts reģioniem, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Mēs eh, esam pilnīgi elastīgi un pateicoties šādai metodei, proti koncentrēties uz tematiskajiem uh, mērķiem, tematiskajām prioritātēm, mēs varam patiešām uh, garantēt labāku attīstību reģionos. Es esmu jau nedēļas nogalē sagatavojas grozījumus, un es uzskatu, ka mēs varēsim ziņojumu uzlabot, un domāju, ka pateicoties grozījumam mēs varam precizēt ziņojumu, un ziņojums vispār ir veiksmīgs. Es domāju, ka pateicoties tam mēs varam ieviest labu sociālo politiku Eiropā. Uh, Partnerība princips man arī ir svarīgs. Sastajā pantā konkrēti partnerības princips ir pieminēts un regio no reģio ģenerāla direkcijas pārstāvis šeit nav no pārstāvēt, nu viņam šorīt nācās pats, pacīnīties, jo mēs apšaubījām daudz no viņa piedāvājumiem, bet iepazīstoties ar pirmo pāntu, kas tad atkal ir noticis no vienas puses partneri ir jānostāda tādā līmenī, lai viņi varētu normāli sazināties ar administrāciju un Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja lēma, ka, protams, partneriem ir nepieciešama arī administratīvā palīdzību, lai eh, šie partneri varētu sazināties arī ar partneriem uz vietas, iestādēs, struktūrās, tādā veidā veiksmīgāk īstenojot programmas. Un komisija apjēdza, ka šāda veida finansējums, ļoti vienkārši finansējums ir nepieciešams. Bet no otras puses, kas vēl ir piedāvāts komisijas priekšlikumā? Kā to visu vajadzētu finansēt no dažādām prioritāšu asīm? No nu, pilnīgas muļķības. Tas nozīmē, ka partneriem par katru prioritāti būtu jāatskaitās par katru sīkumu un jāsaka, nu lūdzu, lūdzu, iedodiet vēl naudiņu, lai mēs varam, piemēram, nopirkt mēbeles, virojam un tā tālāk. Domāju, ka šāda pieeja jau no paša sākuma ir lēmta neveiksmēji. Es domāju, ja Bahkungs arī atšķiros zālē, viņš vienkārši lamātos par to, jo tas nav iespējams. Nevar pieprasīt, lai nevalstiskās organizācijas tagad skraidītu no Ponzija pie Pilāta visās dalību valstīs un uh, cīnītos par katru centu. Ja es darbu veicu brīvprātīgi un palīdzu sabiedrībai, palīdzu cilvēkiem, tad, nu, nevar prasīt, lai es kā cilvēks, kas darbojas nevalstiskā organizācijā, tagad skraidītu no vienas iestādes uz otru un uh, tiešām lūgtu katru centu. Uh, šīm organizācijām ir jāatvieglo darbība. Mums komisijā ir jāapsaka, ka tas neies krastā. Kas vēl man šķiet svarīgi? Indikātori Domāju, ka diskusijas par to vēl būs visai karstas. Eh, arī Albrihta kunga gadījumā tas bija par efru runājot, jo mums ir jāizstrādā kopīga vispārīga koncepcija un Krēls kundze ar Nistelroja kungu ir um, jau piedāvājuši konkrētu pieeju, un mums vajadzētu darba grupā vēlreiz uh, pašiem apspriesties, kādu mēs vēlamies eh, izveidot šo struktūru. Un tas ir atkarīgs arī no indikātoru spēlējumās lomas. Es ceru, ka indikātori ir pietiekami labi. No otras puses, šie indikātori ir jāievieš arī likumdošanā un ja tas netiek izdarīts praktiski, tad tas viss ir tikai ļoti formāli un nekādu labumu nenes. Un, piemēram, ja es varu pateikt, ka e, tik un tik cilvēki no 40 līdz 60 gadu vecumam ir uh, iekārtojušies darbā, uh, Nu, tas izskatās ļoti jauki, bet es nezinu, vai varbūt šiem cilvēkiem vēl papildus ir jāsņem sociālais pabalsts, varbūt viņi nevar izdzīvot ar to aldziņu, ko viņi saņem. Tādēļ šāds indikators nav pieņemams. Un nav arī uh, pateikts, ka, piemēram, uh, cilvēks pēc diviem mēnešiem atkal zaudēs šo darbu, vai vispār uh, darba līgums atbilst viņa izglītībai, vai viņš nav pārkvalificēts. Tā tad šie indikātori vispār nepasaka neko par to, vai esam sasnieguši šos mērķus. Tātad vajadzētu padomāt, kā labāk sagrupēt šos indikātors. Es domāju, Albricht kungs mums vienmēr atrodas trīs soļus priekšā. Viņš jau ir apjēdzis, ka uh, ir dažādi indikātori un citi ir nevisai veiksmīgi. Nu, protams, ir nepieciešami indikātori, eh, kas var atļaut eh, izsekot naudas plūsmai, ir vēl tādi tā sauktie output rezultātu indikātori un es. Eh, protams, nevienmēr administrācija ir iespējams garantēt, ka cilvēks darbu saglabās uz noteiktu laiku, un, piemēram, mums ir jādomā ļoti pragmatiski, tad, kad mēs šo regulu, kad strādāsim pie tās, tad ir jāpaturprātā tāds pavisam reāls ikdienišķs lietas, un ir tādi indikātori, kas pilnīgi nekam nedara. Ja mēs gribam, lai tas viss rezultātos likumdošanas aktā, mums ir jāsaprot, ka mēs vienkārši esam iespiesti tādā kā korsetē, vai šie indikātori ir iespiesti korsetē un ir to ļoti grūti pavilkt plašāk. Un es gribu, lai pateicoties struktūra fonda līdzekļiem varētu sasniegt 2020. gada mērķus. Lambert mums jānosēž pie viena galda un jāpadomā, kā mēs to visu formulēsim. Tā tad indikātori, kopīgais strateģiskais ietvers un prioritāšu asis. Man ir šaubas, vai mēs neizdarīsim sev lāču pakalpojumi. Proti mēs uh, pacelsim to visu tādos augstumos, ka tas eh, šo korsētu sažņauks vēl ciešāk. Paldies. Dank, eh, Mr. Eh, Van Nistelrooy, please. Paldies tagad, Van Nistelrooy, kungs. Thank you, thank you very much, especially for the... Paldies. Paldies arī par šo pamatīgo analīzi, ko nu pat uzklausījām. Šētirs kundze, varbūt jūsu nedēļas nogalē tapušā darba augļus jūs varētu nosūtīt arī mums. Es patiešām ar lielu prieku ar tiem iepazītos. Es zinu, ka jūs ļoti aktīvi strādājat arī nodarbinātības komitejā, arī tur jums ir jācīnās. A contribution and, and so you are the two committees really. Jūs e, ļoti kaismīgi darbojaties abās komitejās, un tā tad es saprotu, ka arī nodarbinātības komitejā darba apjoms nav tas mazākais. Es gribēju piemetināt tikai vienu lietu. Jau pirmo reizi, kad runājām par šo atziņumu, es teicu, tas ir visai dīvaini, ka valstis pašas var lemt kā izmantot ERAF un sociālā fonda līdzekļus, eh, cik lielā mērā tos tās var apgūt. Bet mēs taču gribam, lai veidojas um, sinerģijas, lai fondu līdzekļi papildinātu citu citu, bet, piemēram, ir tādi fondi, kas tur tiek uh, izmantoti vietēji un tad reģionāli, bet ir jābūt labākai koordinācijai, jo savādāk kā tad jūs varat norādīt, piemēram, reģioniem, ka mēs strādājam pie 2020. gada stratēģijas. Ja pēc tam jums tas viss ir jāizstāv augstākā līmenī, piemēram, valdības priekšā, ir jāpadomā par labāku sistematizāciju. Mēs esam reģionālo lietu komiteja, un mēs drīkstam pateikt, ja ir pieminēti partnerību līgumi, mums ir eh, jāizmanto arī spēcīgāk, labāk formulējumi, lai eh, galu galā tas viss vainagotos ar labāku koordināciju. Paldies! Vai komisijas pārstāvs gribētu reaģēt? Paldies! Es īpaši neko daudz nevarēšu piebilst par grozījumiem, eh, jo neesmu ar tiem vēl iepazinies, bet saprotu, ka grozījumi ir domāti, lai galvenokārt precizētu dažas neskaidras lietas regulā, un ar nepacietību gaidām um, tekstu no referentes. Ir sevišķi, ja tiek runāts par uh, diskrimināciju un uh, dzimumu līdztiesību, kā arī interesantu iesaisti. Tālāk uh, pārtika pašiem nabadzīgākajiem Tā ir konkrēta programma, kas ir paredzēta, un es īstenībā nevaru teikt, ko vairāk, eh, kā komisārs Andors eh, pagājušreiz Strasbūrā plenārsēdē. Eh, Tātad tiek izstrādāts konkrēts priekšlikums, ir iniciatīva, lai programmu turpinātu, bet nedaudz savādākā veidā. Iespējams, pirms vai pēc atvaļinājuma būs lielāka precizitāte, bet tas nav Bet eh, jāsaka, tas ir saistīts ar ESF eh, e regula. Ja drīkstu, varbūt eh, precizēšu dažus aspektus atsaucoties uz um, zālē izskanējušo. Ja mēs runājam par indikatoriem, es gribēju teikt, ka uz visām regulām, kas saistīts ar fondu administrēšanu, attiecas konkrēti indikatori. Un indikātori ir jāizmanto, tas ir obligāts noteikums, un, protams, ir tādi indikātori, kas ļauj labāk izvērtēt pasākumu kvalitāti. Mēs nedomājam. Kā vajadzētu Protams, es saprotu, ka ir jābūt tādam indikātoru komplektam, eh, kas ir eh, jā, jāuzrāda visām dalību valstīm. Eh, tas būtu tāds saistošais minimums, bet mēs gribam, lai ar fondu līdzekļiem, protams, varētu sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus un papildus indikātoru minimumam varētu sniegt vēl arī, piemēram, vairāk īpaši informācijas, kura programma ir bijusi veiksmīgāka un kura nē. Mēs uzskatām, ka ESF piedāvātais mehānisms ir atbilstīgs un domāju, ka mums nevajadzētu prasīt, lai reģioni vai valstis izvēlētos starp vairākām prioritātīm, piemēram, vai nu starp izglītību un nodarbinātību vai sociālo iekļaušanu un cīņu pret nabadzību, bet eh, izvēlētos starp tematiskajiem mērķiem, bet, protams, mēs uh, esam gatavi iepazīties ar eh, visu finalizēto priekšlikumu, tad, kad tas eh, mums tiks atsūtīts no komitejas tālāk. Pan, 6.1 pants par globālajiem grantiem, un īstenībā šis priekšlikums nāk no komisijas, nevis no kāda konkrēta ģenerāla direktorāta. Pantā ir teikts, ka dalību valstīm konkrētas programmas ir jādeleģē NVO lai NVO tās īstenotu. jo e, īstenībā šīs programmas e, par katru cenu nav saistītas ar teritoriālo aspektu, un tādēļ daļu no programmām ir iespējams e, nodot NVO. Jo ir patiešām atšķirība, vai, piemēram, eh, sarkanais krusts Spānijā eh, darbojas sociālās iekļaušanas jomā vai nodarbinātības jomā. Protams, NVO eh, neuzlabos institucionālo kapacitāti, ir jānodala skaidri, ko tad NVO reāli arī var paveikt. Tas ir pateikts 6.1 pantā un Žēters kundze runāja par indikatoriem. Ja jūs pilnībā attieksieties no uh, veiktspējas uh, indikātoru, tad visus pārējus jūs vienkārši varat svītrot. jo, ja tas uh, nebūs saistīts ar veikspēju, tad īstenībā būs grūti saprast, ar ko tad pārējais indikators vispār sasaistīt. Paldies! Marija, vai jūs noslēgumā gribat kaut ko piebilst? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Paldies. Paldies eh, visiem kolēģiem par komentāriem. Atvainojos, eh, ka nevarēju jūsu rīcībā nodot dokumentu, darīšu to pēc iespējas ātrāk. Māja otrajā nedēļā mēs varēsim noturēt diskusijas par konkrētākiem aspektiem un iepazīsimies arī ar jūsu iesniegtajiem grozījumiem. Vēlos arī pateikties Lukačevskas kundzei par viņas komentāriem. Par to, ka uzsvērāt sociālā dialoga aspektu. Mums to vajadzētu darīt ļoti daudz saistībā ar šo fondu. Gal galā ir svarīgs kvalitīvs darbs. Tas nebūs vienkārši. Bet Tas eh, izriet no iepriekšējā tā darba saistībā ar ASF. Un ir tiešām sarežģīti saprast eh, to, ka tad, eh, kad cilvēki uzsāk darba gaitas un kad viņi tās beidz, bet mums ir jāsniedz cilvēkiem resursus, lai viņi varētu atgriezties darbā. Un es ceru, ka tad, kad es saņemšu mm, izrukāto dokumentu, un iepazīšos ar grozījumiem. Un, nu, kad tad nu, jūs mūs eh, virzīsiet pareizā virzienā. Paldies arī Nīsāroju kungam. Konsekvence fondu starpā ir ļoti svarīgs aspekts. Un jo sevišķi Eiropas sociālajā fondā. Vēlos pateikties arī komisijai par sniegto informāciju. Un es eh, ceru, ka komisija mums dos konkrētas atbildes. par eh, palīdzību, kādu tā varēs eh, mums sniegt pirms vasaras. Tagad ķeramies pie 13. darba kārtības punkta. Tātad 13. darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā. Mūsu komitejas eh, viedoklis par pilnvarojumu trialogam 2013. gada budžetām un referents ir Džordžu Stavrakakis. Godātie kolēģi, šogad mēs runājam par uh, budžetu un jāsaprot, ka ekonomiskā krīze šīs sarunas padara aizvien sarežģītās. Protams, tad, kad mēs iesaistāmies trialogā, tad mums ir visu laiku jāpatur prātā budžeta konsultācijas, parādu nolīdzināšana un tā tālāk. Un mums ir jāparūpēs par budžeta lietpratīgo izmantošanu, lai pēc iespējas spēcīgāk mazinātu krīzes negatīvās sekas. Kohēzijai, protams, ir jātiek izmantotai kā attiecīgam instrumentam, kas varētu skurbelēt izaugsmu un radīt jaunas darba vietas. Un, protams, ir jāņem vērā arī reģionos, eh, reģionu specifiskās eh, intereses un vajadzības. Protams, ir eh, jāuzlabo situāciju uz vietām un gribēju atgādināt, ka Eh, jau no decembra budžeta komitejā runā par maksājumu kavēšanos. 2011. gadā līdz ar to daudz maksājumu vienkārši ne, nenotika un tādēļ 2012. gada maksājuma apropriācijās tas ir jāizlīdzina. 18. novembrī mēs arī tikāmies trialogā un budžeta komiteja, tāpat kā komisija un padome tagad uh, cīnās ar daudzām problēmām un tika prasīts, lai padome un komisija, lai eh, komisija uh, Uh, ņem vērā padomas prasību samazināt uh, maksājumu apropriācijas un parlamentam beigās vajadzēja pieklist šim lēmumam, lai ne, neliktu sprunguļus riteņos un tādā veidā uh, neapdraudētu trialoga tālāku norisi. 2016. gadā maksājuma apropriācija trūkums arī varētu apdraudēt pat labāk labi funkcionējušu programmas turpmāko sadarbību. Es aicinātu padomu un komisiju rūpīgi izvērtēt reālās vajadzības pēc maksājumiem 1B izdevumu kategorijā, lai arī 2013. gadā varētu īstenot visas programmas un nebūtu jāsamazina līdzekļu apjoms. Padomē un komisija tiek aicinātas arī ļoti rūpīgi izvērtēt reālās vajadzības un cik daudz um, finansējums ir jāparedz izdevumiem 1B kategorijā, jo dalība valstis uh, izmanto līdzekļus arī no sava budžeta un mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam samazināt maksājumus un mums ir realistiski jāskatās uz apkārt notiekošo. Gribēju atgādināt, ka runājot par pilotu projektiem, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. mājas Paldies. Es tikai um, paskatījos apkārt zālē un redzu, ka neviena ēna referenta nav mūsu vidū, bet kāds grib, grib vēl runāt? Francoā, es atvainojos, neredzēju jūs uzvārdu tik tālu. Euh, Paldies priekšsādādāju. Es tikai gribētu sacīt Stavrakakis kungam ka es pilnīgi piekrītu tam, ko viņš ir uzrakstījis. Viņš ļoti labi ir identificējis prioritātes. Un šīs debats par 2013. gada budžetu savā ziņā liecina par to, kāds būs debates attiecībā uz nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Nu, jau var saprast, kā arī snāsies sarunas par to, un skaidri jāizstājas par vienu lietu, lai reģionāls attīstības fonds, sociālais fonds atbilstu tām prasībām, ko izvirs pašreizējā krīze, un ka visi kohēzijas fondi palīdzēs tiem reģioniem, kas ir nokļuvuši vislielākajās uh, problēmās. Prioritātes līdz ar to ir labi jāidentificē, tās atbilst Eiropas interesēm un Eiropas pienesumam krīzes apkarošanā ir jāizpauž tā, ka tas um, eh, veicina kohēzijas politiku. Un šodien šie aspekti ir svarīgākā jebkadā agrāk. Um, šodien pat tiek eh, apstrīdēta kohēzijas politika, bet to nedrīkst pieļaut. Paldies, turpin priekšnēdā vēl kāds vēlas izteikties, ja nē. Es nezinu, vēl ko vēlties piebilst. Yes, uh... Jā, paldies. Paldies. Vēlos pateikties Alfonsī kungam par viņu komentāriem. Gaidīšu ar prieku grozījumus, kādas kolēģi iesniegs, un es domāju, ka mēs varēsim izveidot spēcīgu sarunu pozīciju parlamentam, tad, tad, tad, gaidot trialogu saistībā ar 2013. gada budžetu. Paldies! Līdz ar to mēs varam ķerties pie atvainojiet aizmirsu par grozījumu iesniegšanas termiņu. 3. mājas 2012. dienā. Un tagad ķeramies pie 14. darba kārtības punkta. Atzinuma projekts eh, par Olecņaka mm, kunga mm, priekšlikumu par uh, Eiropas energo infrastruktūras vadlīnijām. Paldies, dāmas un kungi! Dokuments, kuru ir sagatavojusi komisija, definē kritērijus uh, uh, infrastruktūra projektu sārakstus. Uh, tas padara projektu īstenošanu sistemātiskāku. Un tur tiek arī garantēts, ka pilsoņiem uh, Eh, būs eh, garantēta mm, tiesības uz procedūru. Tur tiek aplūkoti individuāli sektori, kā nafta un gāze, un papildus tam priekšlikumā ir ieviestas arī trīs prioritātes un enerģētikas koridori, infrastruktūras projekti, uz kuriem attiecās šie mērķi, kā arī līdzfinansēšana. Šis eh, priekšlikums ir labs solis uz priekšu. Uh, saistībā ar to, lai tiktu samazināts uh, laiks, kas ir nepieciešams uh, atļauju uh, iegūšanā saistībā ar infrastruktūru. Attiecībā uz desmit, desmit gadiem te vajadzētu tik samazinātiem līdz diviem, trīs gadiem. Attiecībā uz infrastruktūras investīcijām peļņa tiek komercializēta, tomēr šīs izmaksas sēdz kopiena, vietējās kopienas, lai garantētu, ka Eh, pieeja tiek eh, grozīta, ierosinu, lai reģionālais ieguldījums arī definētu projektu. Un mans ierosinātie grozījumi, to mērķis eh, ir garantēt, lai kopīgo interešu projekti būtu labi līdzsvaroti. Un lai garantētu, ka tie ir pēc iespējas peļņnesošāki. Kā arī lai garantētu, ka līdzfinansējums ir garantēts tikai tiem projektiem, kuriem būs liela ārējā ietekme. Un es arī esmu iepazinies tuvāk ar gāzes sektoru Eiropā, un tam ir reģionāla nozīme, protams, un tāpēc eh, eh, kopīgo interešu projektu saraksta izveidošanā tur būtu jāiekļauj arī ļoti plaša definīcija gāzes infrastruktūrai, lai mēs arī attiektos uz um, ehm, sašķinātās gāzes termināļiem, uz gāzes uzglabāšanu pazemē un tā tālāk. Uh, Gāze nav atjaunīgais enerģijas avots, bet daudzos gadījumos tā ir noderīgi tad, atteikties no ugļu izmantošanas kā kurināmā. Un nākotnē investīcijām Eiropā vajadzētu būt pēc iespējas procedurāli vienkāršākām. Un ir jākonsultējās ar visām iesaistītajām pusēm, un atzinums ir saskaņā ar kopējo ziņojuma ietekmi. Kolērskas Buinskas eh, kundzei tās partijas vārdā tiek dos vārds. Paldies! Arī es vēlētos pateikties eh, Oleņa Čika kungam par viņa atzinumu. Es eh, piekrītu, ka sakotnējais priekšlikums no komisijas puses ir ļoti labs, un es arī uzskatu, ka grozījumi kuru Solaņiča kungs ir ierosinājis, ir ļoti veiksmīgi. Un uh, tos var atbalstīt, atbalstīt visas politiskās grupas. Vēlos eh, pievērst jūs uzmanību diviem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, manuprāt, mums eh, vajadzētu būt šaubām attiecībā uz to, kā lēmumu pieņemšanas procesa norit reģionālajās grupās attiecībā uz individuālajiem projektiem, kur tiek izvēlēti šo grupu uh, atbalstītāji un organizatori. Uh, viņiem nevajadzētu piešķirt tiesības uh, runāt šo diskusiju laikā. ITRE komitejas referents uh, uzskata to, tādā, to pašu, un arī Oliņača kungs ierosina uh, šādu risinājumu, tas būtu interešu konflikts, ja atbalstītājs pats pieņemtu lēmumu. Otrakārt, kavējumi saistībā ar projektu īstenošanu un ar iespēju organizēt uh, publisku izsoli publisku konkursu. Kurš to darīs šādos gadījumos? Eiropas komisijas priekšlikumā šis jautājums tiek eh, risināts ļoti vispārīgi. Tur nav konkrēta informācija par sākotnējiem nosacījumiem, kur ir jāpilda. Padome ir ierosinājusi, lai šādas detaļas tiktu iekļautas eh, komisijas priekšlikumā. Un es pilnībā atbalstu padomi šajā ziņā. Tomēr es uzskatu, ka mm, Eiropas eh, komisijai nevajadzētu organizēt šīs eh, izsoles un visu šo procedūru. To vajadzētu darīt reģionālajām iestādēm, kuras labāk pazīst reģionālo situāciju un apstākļus. Un tāpēc es uh, ierosinu četrus grozījumus šai sakarā un arī grozījumu attiecībā uz informācijas apmaiņu ar vietējām kopienām. Būs arī vairāki citi grozījumi, bet vairums no tiem būs redakcionāli vai tehniski. Un es uzskatu, ka šis atzinums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, un es vēlētos pateikties atzinumu autoram par labo sadarbību. Karima Delī nav šajā telpā, vai kāds vēl vēlētos izteikties attiecībā uz šo ziņojumu? Ja ne, Tad nākamais runātājs. Vai jūs varētu ko bilst? Vai arī kāds no komisijas vēlētos izteikties? Lūdzu. Tātad komisija. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies referentām par ziņojumu, par komentāriem. Esmu ļoti iepriecināta par jūsu ziņojumu. Uzprāt, tajā ir skārts svarīgi jautājumi, un aspekti. Mēs lielā mērā piekrītam vairumam jūsu komentāru. Un tā kā es zinu, ka mums ir maz laika, tad es nerunāšu par tiem grozījumiem, par kuriem mēs esam vienojušies. Es tikai pieskāršos dažām lietām, kas mūs nedaudz satrauc, un šādu lietu tiešām nav daudz. Es domāju, ka, ja mēs sākam ar Ierosinātajo grozījumu numur 6 attiecībās m, mm, kvalitātes kritērijiem, kopīgo interešu projektiem. Šajos kritērijos tiek eh, minēti arī tātad eh, politikas mērķi, ilgspēja, piemēram, mums vajadzētu paturēt šos kritērijus pie, pie politikas mērķiem, bet eh, iekļaut arī papildinājumus eh, atbilstošajos pielikumos, kā mēs varam izmērīt šos politikas mērķus. Es domāju, ka tā būtu īstā vieta, kur to var darīt. Un tad attiecībā uz 13. grozījumu. Tas attiecās eh, uz uh, kredītiem un ķīlām. Un tas attiecās uz eh, Eiropas Investīcija bankas eh, eh, kredītiem, projektiem, kuri saistīti ar būvniecību. Protams, ka tas ir tiek ļoti atbalstīts, un mēs arī ceram, ka Eiropas Investīcija banka piesaistīs savus, savus investīcijas nepieciešamiem enerģētikas projektiem. Tomēr pareizā vieta šādam grozījumam visticamāk būtu ārpus regulas kur politikas mandāts Eiropas Investīcija bankai eh, ir ticis piešķirts. Saistībā ar 15. pantu, kur mēs atcaucamies uz finanšu instrumentiem, kuri eh, veicinātu Eiropas Investīcija mm, bankas kredītu finansēšanu. Protams, ka tā ir joma, kur Connecting Europe instruments eh, dos ieguldījumu. Līdz ar to mēs jums pilnībā pievienojamies attiecībā uz to, cik svarīgi ir izveidot šos instrumentus 16. grozījums. Attiecībā uz uh, opcionālo iespēju saistībā ar pārobežu finansējumu. Es saprotu, ka galvenās bažas ir tādas, ka šī procedūra ir birokrātiska un lēna. Vēlētos tikai uzsvērt, ka patiesībā ir tieši pretēji. Ir liela vajadzība pēc eh, tarifiem privātajā sektorā, kurš nosaka regulātori. Un pirms mēs no Eiropas Savienības, no Connecting Europe budžeta varēsim sniegt finanšu grantus, mums ir jāzina, cik daudz ienākumu būs šādiem projektiem. Un tāpēc regulātora lēmumi ir ārkārtīgi svarīgi mums pirms mēs varam garantēt jebkādu finansējumu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai pāntā atsaucoties uz 16. grozījumu, tad regulātora viedoklis par to, cik daudz uh, finansējums var tikt sniegts uh, pēc tam, kad ir noteikti tarifi. Tas ir regulātora ziņā, un tas ir ļoti svarīgi. To paturēt tekstām. Tad vēl man ir vairāk komentāri attiecībā uz to, ko teica Konārska Vabinskas kundze. Attiecībā uz lēmumu pieņemšanu reģionālajās grupās pilnībā saprotu jūsu e, argumentu par to, ka transmisiju sistēmu operatoriem ir e, savs intereses, un, protams, ka viņiem nevajadzētu nolēmt par to, kuri projekti ir jāizvēlās. Protams, ka tu, viņiem, viņi plāno savu infrastruktūru, Un viņi uh, paskaidros, par ko ir protests, bet es pilnībā piekrītu, ka viņiem nevajadzētu pieņemt lēmumus. Attiecībā uz, eh, publisku, uz valsts iepir iepirkumu precizējums. Šodien uh, trešā enerģētikas pakotne jau padara iespējamu regulātoriem uzsākt uh, konkursu saistībā ar kavētiem projektiem. Mūsu regulā mēs ierosinājām pievienot eh, papildus pasākums, ar kuru palīdzību komisija, ja pēc tam, kad ir izmantot visi nacionālie mēri, un ja eh, projekts nav realizēts, un šeit mēs runājam par projektiem, kuri eh, vienmēr dod labumu vismaz divām dalībvalstīm, un kā pēdējo izēju komisija var izmantot uh, konkursa izsludināšanu. Tātad īsumā es uh, uz, vēlos arī jūs apsveikt ar savu ziņojumu, vēlos arī uzsvērt, ka Mums ir tikai dažas bažas. Un ierosinātie grozījumi ir ļoti veiksmīgi un tiešām uzlabo tekstu. Paldies! Paldies! Referentam vārds. Es vēlos pateikties par visiem komentāriem. Hmm, paldies gan kolēģiem, gan komisijas pārstāvēji. Es ceru, ka turpmākajā darbā mēs varēsim kopīgi izstrādāt labu dokumentu. Tas būs ievērojami uzlabots un tas izveidos uh, infras, Eiropas infrastruktūru. Grozījuma iesniegšanas termiņš turpina priekšsādātāji um, ehm, 3. mājas 2012. un pēdējais darba kārtības punkts ir um, izskatām atzinumu kuras sagatavojas Jens Gajer par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu laika posmam no 2014 līdz 2020 gadam. Vārds jums lūdzu. Um, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam sagatavojuši atzinumu par Eiropas globalizācijas fondu. Sākumā šis fonds tika izveidots, lai varētu visiem parādīt, ka Eiropas Savienība ar savu budžetu, ar budžetu līdzekļiem var parīdzēt tiem ļauž, ļaudīm, kas uh, ekonomiskās krīzes rezultātā ir kļuvuši par masu atlaišanas upuriem. Uh, šis uh, fonds um, Uh, kalpo par pierādījumu tam, uh, ka mēs varam būt solidāri ar šiem cilvēkiem, un uh, tā sniegtā palīdzība ir patiešām reāli taustāma. Globalizācijas fondam ir atvēlēta konkrēta budžeta pozīcija, bet tam nav atvēlēta līdzekļi. Tā tad ir norādīta maksimālā naudas summa, bet tā nav rezervēta šim fondam. Uh, un tādēļ līdzekļi tiek meklēti tad, kad uh, dalība valstis mm, paziņo, ka vēlas saņemt uh, šādu atbalstu no globalizācijas fonda. Un tādēļ katru reizi ieviešot vienu budžeta grozījumu ir jālēmī par līdzekļu piešķiršanu konkrētai valstī. Tātad šeit nav nekāda automātisma, vienkārši mm, tiek lemts, eh, kurā brīdī tiek eh, atļauts eh, fonda līdzekļus piešķirt cilvēkiem, kas ir kļuvuši par masu atlaišanas upuriem. Padoma jau ir izteikusi vēlmi atteikties no šī fonda, un tā tad joprojām ir gaidām politiska cīksiņa par to, vai saglabāt globalizācijas fondu vai nē. Ja mēs runājam par pašreizējo likumdošanu un jauninājumiem um, ir ieviesti daži būtiski jauninājumi, tātad kuri cilvēki var uh, pretendēt uz fonda līdzekļiem. Šī cilvēka grupa ir uh, visai ievērojami paplašināta. Komisija piedāvā, ka nākotnē arī lauksaimnieki uh, un mazu un vidējo uzņēmumu vadītāji, kā arī pašnodarbinātie drīkstēs izmantot fondu līdzekļus. Viņi varēs uz tiem pretendēt. Atzinuma uzmetumā es esmu mēģinājis um, aptvert, kuri cilvēki tad visvairāk cieš no globalizācijas. Tātad, protams, tie pirmām kārtām ir darba ņēmēji, bet otrām kārtām arī mikro uzņēmumu īpašnieki, kam ir ļoti maz klientu skaits, arī pašnodarbinātie. Uh, Un ja, piemēram, klientu loks tiek samazināts un, piemēram, cilvēki, kas tur pirms tam ir iepirkušies vai mm, izmantojuši pakalpojums, ja viņi zaudē darbu, tad, protams, viņi vairs tur neko nevar nopirkt un līdz ar to arī pakalpojums sniedzēji tieši ietekmē globalizāciju. Nu, vai nu, tā ir kāda reklāmas firma, reklāmas birojas vai kāds. Um, uh, datorspeciālists eh, vai citi cilvēki. Tātad tie ir uzņēmumi, kam ir ļoti, ļoti maz klientu skaits, un jau katrs uh, klients, kas tiek zaudēts, nozīmē viņiem mm, milzīgu kaitējumu. Komisija saka, ka uh, cilvēki varētu arī ciest uh, no globalizācijas tādēļ, ka ir noslēgta brīvās tirdzniecības līguma ar trešajām valstīm. Eiropas parlaments saka, ka tas ir noteikti jāņem vērā, ja mēs gribam izvērtēt uh, to, kā konkrēts brīvās tirsniecības nolīgums ir ietekmējis tautsēmniecību kopumā. Mēs nevaram teikt, ka automātiski noslēdzot šādu līgumu, piemēram, cietīs lauksaimniecība. Un jāsaka, fonta, fonds arī neplīs no naudas pārbagātības, tādēļ ir patiešām jādomā par jēgpilnu līdzekļu izmantojumu. Uh, lai varētu cīnīties pret eh, globalizācijas sekām arī lauksaimniecībā mums ir jādomā, ka tad, piemēram, bu, var paņemt līdzekļus no kādas lauksaimniecībā atvēlētas pozīcijas. Savā atzinumā daudz uzmanības pievērsu daudz uzmanības pievērsu tam, eh, kā saskaņot arī savus uzskats ar komisijas piedāvātiem priekšlikumiem. Paldies un labprāt uzklausīšu kolēģi domas. Šreiters kundz, lūdzu. Nu, skatos, ka tie, kas ir globalizācijas fonda pārzinātāji, viņu skaits ir visai ierobežots šajā zālē. Uh, Es biju uh, referente nodarbinātības un sociālietu komitejā par pirmo regulu. Un tikai dažas piezīmes tagad, tad, uh, kad mēs par ziņojumu spriedām uh, nodarbinātības komitejā, man šķiet vēl nebija sastādīts nekāds kalendārs, jo bija daudzi pamatprincipi kas bija jāievēro, kurš tad būs atbildīgais, uh, kurš būs atbildīgais, ņemot vērā jaunās KLP reformas uh, un kāda izskatīsies procedūra. Nabaga referents vispār uh, nevar neko vēl darīt, nevar turpināt savu darbu, kamēr nav noskaidrotas šīs finanses tiek runāts par otras regulas izveidošanu, un komisija it kā nav uz to pārāk mudīga, un ir daudz neskaidrību. Uh, Tādēļ es uzskatu, mēs vēl pat nevaram noteikt nekādus termiņus, ja nav uh, īstas skaidrības par procedūru. Pat uh, Harkinas kundze atbildīgā referenta to nezina, pat ja viņa to zina, tad nu, mēs arī labprāt to gribētu uzzināt. Katru dienu būtiski par to tiek diskutēts. Un no nu, procedūras ir atkarīgs ļoti daudz. Mums noteikti arī vajadzētu saprast ka īstenībā šis fonds tiek, eh, fonda līdzekļi tiek ņemti no ESF, un ja Gajera kungs saka, ka tas tiek ņemts no ES budžeta, bet īstenībā visi ziņojumi pierāda, ka nauda nāk tieši no Eiropas sociālā fonda. Un uh, īstenībā mums te nevajadzētu neko mainīt, un uh, šo globalizācijas fondu vajadzētu joprojām uzskatīt par tādu ad hoc instrumentu, ko izmanto tajā brīdī, kad tas ir visakūtāk un miers. Manuprāt, mēs tikai kaut ko darīs, varēsim izdarīt, ja uzzināsim konkrētu procedūru. Paldies! Šankeli. Paldies, Šonas Gelīs, lūdzu. Liels paldies. Nu, jau vairs nav daudz laika, es mēģināšu izteikties ātri. Vispirms mums ir jāizvēlas, vai mēs turpināsim ar Džiefu vai nē. Un es pats gribētu sacīt, ka mums ir jāturpina ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Nav jēgas pārtraukt tādu plānu, kas vismaz sākotnēji bija paredzēts eh, kā atbalsts tiem, kas ir vairāk cietuši no, cietuši no globalizācijas. Tagad mums ir iespēja to uzlabot, iekļaujot tās mācības, ko esam guvuši. Tagad eh, vienkārši aizmirst par šo Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu būtu pilnīgi neproduktīvi, vismaz tā es to vērtēju. Protams, bija nopietni trūkumi, es tos labi pazīstu, jo piesaistīts uh, eh, Eh, trijos, eh, triju pieprasījumu sagatavošanu manā vēlēšana apgabalā vien, taču trūkumus var eh, atrisināt. Es jau īpaši labi atceros, kad mēs paziņojām šo Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Cilvēks, kurš bija zaudējis darbu globalizācijas rezultātā, sacīja, tā ir Eiropas Savienības dāvana mums. Ir divas lietas, kas ir traucējuši fondam. Uh, laika ierobežojums. Mm, tas jautājums jārisina otkārt dalību valsts slikti sagatavots pieteikums. Ja mēs pie tā gribam strādāt, tad daudz sīkāk ir jāizskata šie pieprasījumi. Uh, Un es piekrītu komentāriem, ka šeit izskanēja. Svarīgi ir iesaistīt sociālos partnerus. Tā tiek nodrošināts, ka ar katru darbu zaudējušo uh, cilvēku uh, tiek izvērs uh, diskusijas, ka viņš tiek uzklaus, uzklausīts. Un uh, tad arī šā sliekšņu samazināšana no 500 uz 200 arī būtu labi. Taču es nepiekrītu referentei referentam, ka mums, eh, mēs nedrīkstam šeit iekļaut eh, pašnodar, pašnodarbotos lauksēmniekus. Šis ir specifisks pasākums, taču, ja mēs gribētu te kaut ko grozīt, tad te jāparedz liela manevra telpa. Ja Mērkosur nolīguma rezultātā, iespējams, ka šās nolīgums netiks noslēgts, uh, lielā mērā tiks nodarīts kaitējums lauksemniekiem, tad jāparedz, kā viņi varētu savu darbību daudzveidot. Jāparedz, jāsaprot taču, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda lielais nopāns ir tas, kas tas ļauj cilvēkiem eh, rast darba vietas. Un eh, tas te būtu jāiekļauj arī pašnodarb cilvēki, uzņēmēji un lauksemnieki. Daudz uh, plašāks būs. Uh, daudz plašāk būs atsaucība, tad, ja jūs šos cilvēkus iekļausiet, nevis eh, svītros, nevis neiekļausiet. Tātad es aicinātu pēc iespējas vairāk cilvēkus iekļaut, lai varētu izskatīt situācijas, kas reāli notiek, lai mēs varētu par katru gadījumu spriest eh, atsevišķi. Nu, un tad vēl ir jautājums saistībā, kā minēja, ar termiņu un ar pareizi aizpildītu pieteikumu Liels paldies. Mēs, turpin, mēs vēlamies, lai šis fonds turpinātu savu darbību. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Celerkungs. Ja Šrēders kundze saka, nodarbinātības komiteja pat vēl nevar vienoties par kompetencēm, tad īstenībā esmu pateicīgs mūsu referentam reģionālajā komitejā, ka viņš jau mums pasaka, uh, kuras ir tās svarīgākās lietas šajā ziņojumā. Mēs visi atceramies, ka šis fonds tika dibināts, lai cīnītos pret globalizācijas negatīviem sekām uh, attiecīgajos reģionos, lai radītu darba vietas. Bet īsti neviens tā nav arī definējis, kas tad ir globalizācijas sekas konkrētos gadījumos. ja tagad jau tiek runāts par uh, brīvās tiešniecības nolīgumiem ar ārvalstīm lauksainiecības jomā un ka to jau uzskata par globalizācijas sekām, tad es īsti vispār nesaprotu, kas te notiek. Tajā pašā laikā ar abām rokām atbalstu to, ka konkrētas jomas, kas baudīja monopolu pozīcijas, uh, globālās konkurences apstākļos vairs gandrīz nevar izdzīvot, tad, protams, kaut kas ir jādara. Pirms dažām nedēļām mēs parlamentā pieņēmām lēmumu, ka liela uzņēmuma da darbinieki Francijā zaudēja darbu tādēļ, ka uh, Eh, koncerns eh, pārcēla ražotnes uz Brazīliju un Āziju, tātad mēs eh, lēmām, ka vairāki miljoni tiks piešķirti šiem darbiniekiem Tātad, ja tiks lēmts, ka šie cilvēki saņems pabalstu kompensācijas no globalizācijas fonda, nu, tas būs galā aplami, jo tā ir uzņēmuma politika. Viņi paši e, izlēma savus ražotnes pārvest uz citām valstīm, un e, tādēļ nodokļu maksātājiem nevajadzētu visā Eiropā tagad e, būt grākāžiem un par to maksāt. Tā tad ir jāsaprot, kas ir globalizācija, kas ir globalizācijas seks, kā mēs to definējam un kurš tad īsti ir pilnvarots saņemt fondu naudiņu. Paldies! There's no, uh, uh, you're also, no. Arī jūs vēlaties izteikties? Nē, neviens cits nevēlas izteikties, tad uh, dodu vārdu ar Jensen Gājeram, lūdzu. Vai komisija arī vēlas ko sacīt? I'm sorry, yes, you, you're... Jā, lūdzu, lūdzu. Es vienkārši nezināju, saka priekšsēd. Pranzinski Izabela kundze no komisijas, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīga, ka šīs diskusijas šeit norisinās par visnotaļ eh, tehniskiem un politiskiem jautājumiem. Visumā tiek atbalstīta Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nākotne. Komisija eh, mēģināja no eh, šī fonda izmantošanas mācīties. Mums bija sanāksmes ar sociālajiem partneriem, arī saistēm pusēm, ar uh, deputātiem, kas bija ļoti iesaistījušies Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondā. Un mēs mēģinājām izdarīt secinājumus no šīm sanāksmēm, lai uzlabotu šo regulu. Turklāt mēs arī bijām ierosināti iekļaut lauksemniekus, jo arī viņi var ciest no globalizācijas sekām. Un tā kā vairums no viņiem ir pašnodarbinātie, tad eh, līdz šim eh, viņi netika iekļaut aptvērumē. Tātad mēs mēģinām pavērt viņiem durvis, taču mēs nevēlamies gaidīt līdz viņi uh, um, pamat savu saimniecību, tad viņiem ir pamats meklēt jaunu darbu, bet mēs mēģināsim iedrošināt viņus palikt darbā un vienkārši pielāgoties jaunam aktivitātēm. Nav tā, ka mm, padomju pieņēmus lēmumu, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas vadam būtu jāpārtauc savu darbību. Drīzāk um, tur bija runa par krīzes izņēmumu turpināšanu. Jautājums bija tāds, vai šogad mē, mums arī būtu jāļauj, um, jāsaņem pieteikumi pamatoties uz krīzi. Taču um, bija tāda situācija, ka padome. Uh, padomē bija bloķēta šī jautājuma skatīšana, un Um, iepriekšēja noteikuma pagājušā gada beigās saistībā ar krīzes beidzās. Mēs izskatījām pirmo līdz septīto pāntu, nākošanai mēs skatīsim nākošos pāntus, un mēs padomē to skatām tīri no tehniskā viedokļa. Tā tad vēl politiskās diskusijas pat labā nenotiek, tādas diskusijas vai vispār Eiropas globalizācijas pielāgošas fondam tā darbība būtu jāturpinās, Te norisinās tīri tehniskas diskusijas, politiskās diskusijas norisinās par citām jomām, un man šķiet, ka beig beigās Eiropas klubzātas pielāgošanas fonds būtu daļa no daudzgad finanšu schēmas, un tā tas jautājums tiks atrisināts politiskā līmenī. Runājot par šī fonda aptvērumu paplašināšanu, mēs esam iekļauši arī pagaidu un aģentūru darbiniekus. Mm kā ir kungs jau minēja, paplašinātās grupas. Jo tik daudz cilvēku tagad ir pagaidu darbinieki, un tad viņi zaudē darbu. Uh, Šiem cilvēkiem ir ilgstoši darba pieredze šajos uzņēmumos, taču viņu līgums netiek pagarnāts, ka citi pastāvīgie darbinieki zaudē darbu. Tātad mēs esam paredzējuši iekļaut arī šo cilvēku. Mūsu mm, iesaistītās puses to bija ieteikuši darīt. Runājot par Šreters kundas komentāru, ka EGF lielā mērā e, finansē no Eiropas sociāla fonda, patiesībā tā nav. Starp, e, iestāšu nolīgums visam skaidri nosaka. Uh, ka finansējumam, kas ir paredzēts speciāli Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam, ja nedrī, nav jānāk no sociālā fonda. Mēs esam spējuši izmantot uh, um, maksājumu apropriācijas no tiem līdzekļiem, kas netika izmantoti. Pat laban tā vairs nav, mēs izmantojam to iespēju, ka uh, Parlaments ir paredzējis īpašs maksājums apropriācijas eh, budžetā, tātad mums vairs maksājumi nav jāgaida no citurienes. Un tad mēs arī gaidām, ka otrajā gada pusē notiks li eh, lielājas pārvietojums mm, saistībā ar tām mm, budžeta līnijām, kas līdz šim gadu laikā netika izmantots. Tā tad runāja par to, kā fonds sevi līdz šim, eh, kā fonds sev finansēs, jāsaka, iestāžu nolīgums neparedz maksājumu mm, apropriāciju speciāli šim fondam, bet mēs varam izmantot maksājumu apropriācijas, kas gadu laikā netika izmantotas. Kilīkungs minēja, ka daļa ar, no problēmas ar šo fondu bija tieši tā, ka dalība valstis nesagatavo pienācīgi labs savas pieteikums. Mēs esam paredzējuši risināt šo problēmu piešķirot vēl dalībvalstīm papildus divas nedēļas, lai sagatavotu šos pieteikumus. Taču tur arī tiek noteikts, ka pieteikumiem jābūt pilnīgiem, lai komisijai vairs nebūtu jāprasa no dalībvalsts vēl papildi informācijas. Tātad šiem pieteikumiem jābūt pareizi sagatavotiem, un tad komisija varēs sniegt savu atbildi daudz agrāk nekā līdz šim bijis, daudz ātrāk. Uh, Zeller kungs eh, uzdeva jautājumu, kas tā globalizācija īsti ir. Regulā ir globalizācijas definīcija. Pagātnē šī definīcija mums ir bijusi ļoti vērtīga, un mēs ar to nākuši, esam nākuši klājā, kad vien mēs skatījām konkrētos eh, šos pieteikumu jautājumus, tad mēs vienmēr arī uzsveram kādu globalizācijas kritēriju. Lai fonds varētu nākt eh, par labu kādam uzņēmumam. Nē, jo uzņēmumiem ir pienākums gan, no nac gan nacionālas tiesība aktos, gan Eiropas Savienības tiesība aktos. Eh, mēs pārbaudām, eh, vai uzņēmumi tiešām izpild tos pasākums, kas tiem ir jāizdara tomēr ir tādas situācijas, ka vienalga darbinieki zaudē darbu, un tad atkal Eiropas globalizācijas fonds uh, var tikt izmantots, taču pats fonds nav paredzēts uh, kā līdzekļu sniedzējs uzņēmumam, jo uzņēmums tikmēr varbūt jau ir nobankrutējis vai pārtaut savu darbību, un uh, tad uh, uzņēmumam nebūtu jāsaņem līdzekļi. Es ceru, ka esmu atbildējis uz dotiem jautājumiem, taču, ja vēl ir kādi jautājumi, esmu gatava sniegt atbildes arī uz tiem. Paldies, saka priekšsēdētājs Malkovs kundze. Es uh, gribētu uzdot jautājumu komisijas pārstāvēju. Kad mēs pieņemsim lēmumu par Eiropas globalizācijas pielāgāšanas fondu, būtu labi, ja mēs varētu saņemt statistikas datu, cik daudz eh, naudas saņem konkrētā dalībvalsts vai kurās nozarēs bija šāda nepieciešamība, tad mēs zinātu, kuras nozars visvairāk skārus šī globalizācija. Es arī esmu par to, lai tiktu iekļauta šī fonda izmantojumā lauksamīgi. Lūdzu, komisijai vārds atbildē. Eh, Ir ļoti viegli atbildēt šo jautājumu. Var nosūtīt jums saiti uz to tīmekļa vietni, kur ir pieejama šī informācija. Ik nedēļu mēs atjaunojam datus un arī ikgada ziņojumi ir pieejama šī informācija. Tad lūdzu nosūtīt e, reģionālās komitejas e, sekretāru šo informāciju, tad mēs to izplatīsim tālāk. Vai Gaira kungs vēlties vēl ko sacīt? Jā, viņš ir gan skan. Paldies. Tikai daži vārdi atbildot uz uh, komisijas pārstāvs izteikumiem. Es arī esmu atbildīgs par budžetu un protams, arī vienmēr reaģēju uz to, ja kāds ir pieprasījis EGF līdzekļus. Un īstenībā tā nav, ka tiek izmantot ESF līdzekļu Šrēters kundze, jo tad jau man būtu liels problēmas, jo arī ESF uh, neplīst no līdzekļu pārbagātības. Un, ja vajadzētu ņemt vēl līdzekļus no SVF, lai uh, papildinātu EGF, tas būtu ārprāts kaut kāds. Un, protams, tiek, piemēram, paņemt līdzekļi no kategorijas, kas ir domāta MVU saskaņā ar komisijas atspoguļoto procedūru. Tādēļ nav tā, ka tiek izmantoti tikai ESF līdzekļi, un tāda abu fondu sasaist man nešķiet arī politiskā taisnota. Es domāju, ka mums vienkārši katram vajag mierīgi veikt savu darbu un grozījumus eh, es eh, rūpīgi izlasīšu. Un kamēr kolēģi vēl vienosies, kura komiteja tad ir atbildīga īstenībā, nu nekas jau nedeg. Mēs varam eh, savu kalendāru saplānot mierīgā garā. Un pēc tam balsosim par grozījumiem, kad būs pienācis īstais brīdis. Nu, galīgi neesmu par to satraucies, un mēs tagad vienkārši varam tā mierīgi veikt savu darbību. Un tagad runājot par lauksaimniekiem. Es nevaru piekrist Kelī kungam. Manuprāt. Ja ir noslēgts brīvās tirzniecības līgums, eh, atcerēsimies arī komisijas argumentāciju kādēļ EGF līdzekļus vajadzētu piešķirt arī lauksaimniekiem. Es domāju, ka lauksaimniecībā viņiem ir pietiekami daudz laika, lai pielāgotos uh, šādām iespējamām noslēgtā līguma sakām, jo līgums jau arī net, nu, nenotiek, uh, netiek noslēgts vienā dienā, un uh, cilvēki varēs pielāgoties šiem jaunā, jaunumiem. Un Es īstenībā neesmu lauksaimnieks, bet eh, esmu budžeta kontrolieris, bet es pietiekam labi zinu, kas notiek lauksaimniecībā, un ir daudz instrumentu, lai tādos gadījumos, kad tiek noslēgt šie līgumi, tiek kaut kā nelibvēlīgi ietekmē lauksaimniecisko ražošanu, ir iespējams palīdzēt. Protams, mēs nevarētu pieļaut to, ka EGF kļūst par tādu kā lielveikalu, un, un kur visi mīņājas rindā pie kases, lai katrs tikai dabūtu sev kaut kādu gabaliņu. Uh, no šī lielā kumosa. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāpārliecina dalību valsts padomē, lai tās turpinātu atbalstīt EGF. Es uzskatu, ka īstenībā uh, šis fonds nav tik milzīgs, lai pilnīgi visus varētu pabalstīt. Mums patiešām vajadzētu pievērst uzmanību cilvēkiem, kas ir cietuši vis, visvairāk jā, vēl varētu padomāt par mikrouzņēmumiem, ja kāds pašnodarbinātājs cieš no uh, klientu trūkuma, tad, protams, tas skar arī vis, vismazākos uzņēmumus. Bet nevajadzētu pārāk paplašināt to, uh, cilvēku skaitu, kas varēs uh, saņemt fondu līdzekļus, kam tam būs attaisnojums. Paldies! Tagad, dārgie kolēģi, gribēju pateikt sākojušo, saka priekšsēdētāji. joprojām mm, tagad tiek piedāvāts uh, 21. jūnijas kā balsojums uh, lauksainiecības komitejā, bet agrikomiteja teica, ka ir jāpiemēro 50. noteikums. Priekš, komiteja priekšsēdētāja konferencē tiks pieņemts lēmums. Šī sanāksme notiks Strasbūrā 21. vai 22. mājā, un pēc tam priekšsēdētāja konference pieņems galīgo lēmumu. Tātad māja beigās mēs zināsim. Uh, vai abas komitejas kopīgi rakstīs uh, šo atzinumu, vai kur būs īsti atbildīgā. Šodien mēs īstenībā varam būt pārdroši un teikt, ka īstenībā agri uh, izdosies panākt 50. noteikumu piemērošanu. Un lēmums tiks pieņemts komiteja priekšsēdētā konferencē. Bet īstenībā scenārijs var būt arī savādāks. Noteiksim. Nu, grozījumu iesniegšanas termiņu 3. maijā. Es domāju, tad um, visai droši var teikt, ka mēs paspēsim laicīgi sagatavot savu atzinumu, vienoties ar Agri un Empel komitejām, un tad uh, es domāju, tas ir referents ziņā. Kā komitejas priekšsēdētāji, es ieteiktu 3. māju kā grozījuma iesniegšanas termiņu, un, ja kaut kas mainīsies, tad uh, domāsim, ko darīt tālāk. Vai mums ir jāmodificē savu darbu kārtību vai nē. Jens Gājer, ko jūs par to domājat? Also ich würde eigentlich ab... Es īstenībā gribētu nogaidīt. Es gribu pagaidīt, lai noskaidrojas, eh, vai agri komiteja gūs virsroku vai nē. Es gribētu, lai 50. noteikums tik ņemts vērā. Nu, patiešām nekas nedeg. Mēs varam pagaidīt. Paldies. Es gribētu atkārtot vēlreiz. Ja mēs gaidām priekšsēdētāju konferences lēmumu vai agrī komiteja tiek iesaistīt vai nē, tad mēs balsojam maija beigās. Ja agri zaudē, uh, tad e, šaubos, ka nodarbinātības komiteja mainīs savu pieņemšanas e, datumu 21. jūnijas. Nu, tad mēs vairs esam ārā no spēles, jo mums vairs nebūs laika tūkot, sagatavos grozījumus, e, balsot un tādā. Tad mums ir jāsagatavojas abiem gadījumiem. Nu, tad jums jāizlemj. War bei mir anders angekommen. Ähm, ich dieser, dieser Position von Ihnen, Frau Hübner. Jā, tam es varu piekrist, Himners kundze, ja mēs tā darām. Thank you uh, very much. So we, we... Liels paldies. Turpin priekšstādā tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. mājas, un tad, ja māja beigās situācija mainās, tad mēs atkal uh, domāsim par to, kā rīkosimies tālāk, vai nepieciešams tālākas izmaiņas, vai vienkārši paliekam pie tā, kas mums jau ir. Šis bija pēdējais darba kārtības punkts. Šodien. Uh, sēdē. Es gribētu vēl paziņot, ka nākamā sanāksme būs 8. maijā, otrdien, no rīta un pēcpusdienā. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums, un paldies arī tulkiem, tulk pateic klausītājiem. Līdz ar to sanāksme beigusies.